Bom dia, vamos iniciar. Brīt, mēs sāksim mūsu darbu. Temos para iniciar ainda. Sākumā mums būs debatas par Eiropas Savienību un Ķīnu, par uh, tirniecības. Uh, asimetrijas starp šīm abām valstīm. 9.30 mums būs jābeidz diskutēt, jo 9.30 sāksim elektronisko balsošanu. Tādēļ es vēlos jūs lūgt, eh, lai jums būtu līdz arī elektroniskās balsošanas kartes. Tas būs pirmais darba kārties punkts. Desmitais Dirks Sterks ir eh, no Aldis eh, politiskās grupas ir referents. Sākumā gribētu dot viņam vārdu paša vora. Jā, mevrouw de voorzitter. Paldies, priekšādātāji. Atzinums. No ārējas tirniecības uh, komitejas no Intu komitejas. Eh, tur ir, eh, protams, jākonstatē, ka mūsu attiecības ar Ķīnu eh, tirniecībā ir ļoti būtiskas, un tādēļ mēs nevarētu rotēties viegli prātīgi. Es ierobežoju šeit uz virkni jautājumu, par kuru mēs esam atbildīgi mūsu komitejā. It īpaši es domāju par sociālajiem aspektiem, kas ir saistīti ar šīm būtiskajām tirniecības attiecībām atzinuma virsrakstā ir uh, jautājuma zīme, vai pastāv asimetrija vai nē. Un mums principā nav jāpieņem tā sākotnēji, ka pastāv līdzsver trūkums. Pastāv noteiktas asimetrijas, bet diskusijā bieži vien ir ļoti plakatīvs diskusija veids un uh, bieži vien tiek izteikts vienkārši ļoti virspusīgas klišejas piemēram, nav tā, ka mūsu tirniecības attiecības ar Ķīnu, ka to dēļ būtu mazinājušās darba vietas. Ir izmaiņas, ir arī pētījumi, kurās ir teikts, ka uzņēmumi, kur Ķīnā ir veiksmīgi, um, viņu pārstāvniecībās piedāvā vairāk darba vietas. Arī tas ir jāņem vērā. ir jāraukās tālāk par tādiem vispārīgiem priekšstatiem. Protams, ka Ķīna ir viens no svarīgākajiem tirniecības partneriem pasaulē. Un arī fakts, ka Ķīna kopš dažiem gadu desmitiem ir atvērusi savu ekonomiku un kļuvusi par eh, pasaules ekonomiku. Ķīna līdz ar to ir uzņēmusies arī daudz saistības, un šo, uz šo valstu tagad skatās savādāk nekā tas bija agrāk. Es domāju, ka izvirzīt prasības varbūt ir nepareizs vārds, bet uh, mums ir interese runāt ar Ķīnu arī par sociāliem jautājumiem. Es domāju arī, un es to ierakstīju atzinumā, ka mums vajadzētu raudzēties ne tikai uz Ķīnu, kad ir runa par sociālām attiecībām, bet uh, ir jāraugās uz visu Āziju, Austrumu Āziju, Dienvidu Austrumu Āziju. Šeit ir redzams, ka atkarībā no tā, kā attīstās sabiedrība, ķīnas un ķīnas sabiedrība attīstās tālāk un ir uzņēmuma pārcelšanās, uzņēmumu no Ķīnu atstāju un dodas uz citām Āzijas valstīm. Tādēļ jāicina komisija raudzīties uz visu vārstu loku raukoties uz sociālajiem jautājumiem. Ķīnā lietas saskata savādāk nekā pie mums, tas ir skaidrs, un mūsu normas, ja runa par sociālo politiku un sociālo drošību, tas izskatās savādāk nekā daudzas uh, lietas uh, Ķīnā. Mēs nedrīkstētu aizmirst, kā ir tiepaši pēdējos 10-15 gados ir bijusi ļoti liela attīstība Ķīnā. Piemēram, ir darba likumdošana, ko ir uh, izstrādājuši speciālisti no mūsu iestādēm, un Ķīnas eksperti skatās ar lielu interesi uz to, kā mēs uh, risinām lietas. Arī tas ir jāsaka. Ja Ķīna patiešām vēlas kļūt par starptautiskās uh, ekonomikas daļu, uh, tad eh, ir eh, jāievēro starptautiskie likumi, un tur vēl viss nav sasniegts no Ķīnas puses. To esam savā atzinumā iekļāvis, piemēram, brīvas arotbiedrības, viņiem ir jānodrošina, un ne tikai likumdošanas eksistence, bet arī likumdošanas īstenošanas kontrole. Tur vēl ļoti lielas atšķirības. Svarīgi ir arī tas, ka Ķīna rada arī sociālās drošības sistēmu. Ekonomiskais līdzsvar trūkums Ķīnas tirgū tādēļ var tikt mazināts. Ir skaidrs, ka Ķīnas iedzīvotāji tērē daudz mazāk naudu un daudz vairāk taupa savā pensijai, arī individuāli. Un jo sliktāka ir uh, organizēta individa uh, sociālā drošība, jo vairāk viņi taupa individuāli. Uh, un jo lielāks rodas uh, līdzsver trūkums uh, starp iekšējo patēriņu un uh, eksportu. Ja paraugāmies uz piecu gadu plānu, kas pirms kādu laiciņu tika pieņemts, tad ir redzams, ka izaugsmes skaitļi ir ierobežoti. Nevis 10-11%, bet 7% vēlas sasniegt. Un izaugsme iekšējā kapitālā arī ir 7 procenti, un eh, ķīna cer, ka var uzlabot arī iekšējo patēriņu. Skaitļu bilance pagājušos mēnešos, eh, no tā var secināt, ka tur notiek kaut kas tāds, kas pagājušos gados nav noticis. Priekšādātājs kundze. Es ar nodomu šo atzinumu uzrakstīju īsu, bet es domāju, ka esmu šeit ietvēris eh, svarīgāko punktu sarakstu, un es domāju, ka mēs tādā veidā varam sniegt ieguldījumu diskusijām arī Inta komitejā. Kā jau teicu, mūsu attiecības ar Ķīnu, mūsu tirniecības attiecības arī mums ir ļoti svarīgas, un mēs nevaram tur vienkārši ļoti viegli prātīgi par to attiekties. Muito obrigada. Paldies par uh, jūsu paskaidrojumu. Domāju, ka jūs jau pieminējāt vairākas būtiskas tēmas, kas attiecas uz šo jautājumu. Es domāju, ka tas ir atzinums, kas ir arī būtisks arī Inta komitejai. Tagad ir pietiekušies vēl uh, delegāti uh, runāt. Uh, vēlos eh, dot vārdu nākamajai runātājai. Jā, Sisnieks, paldies. Esmu ēnu referente. Un uh, vēlos teikt paldies. Paldies arī uh, referentam par prezentāciju un to, ko viņi teica. Arī es vēlos uh, pasvitrot uh, konkrētus punktus, Ķīna visā pasaulē raugoties ir ļoti būtisks sadarbības partneris. Ir arī e, jāturpina sarunas ar Ķīnu sadarbības nolīguma ietvaros. Ir nolīgums starp Eiropas Savienību un Ķīnu, un e, pamatoties uz to, ko teica referents par eh, sociālā dialogu uzsākšanu. Par to es vēlos teikt, ka es zinu, kā Eiropas Savienība starptautiski bauda tādu atzinību attiecībā uz savu sociālo politiku. Un es domāju, ka mums vajadzētu tiešām veicināt eh, šo politiku arī citur pasaulē prasīt arī standartus. Ir arī bijusi diskusija arī mūsu komitejā, un es domāju, ka mums eh, vajadzētu veidot tādu kā sociālo aliansi starp eh, Eiropas Savienību un Ķīnu, lai sasniegtu augstu aizsardzības līmeni nodarbinātības ziņā. Un mums vajadzētu parūpēties arī par to, lai uzņēmumu uzņemtos savu sociālo atbildību Eiropas Savienība ir investējusi arī Ķīnā tās uzņēmumi. Es domāju, ka šie uzņēmumi spēlē ļoti būtisku lomu, runājot par uh, augstu standartu radīšanu nodarbinātībā. Tas ir jautājums par uh, sociālo atbildību, kas ir uzņēmumiem. Jebkurā gadījumā par to ir jārunā. Ja Nodarbinātības politika, sociālā politika ir jāiekļauj 2006. gadā. Ekonomikas un sociālā komiteja apvienoto nāciju organizācijā runāja par uh, tematu um, pamatoti nodarbinātības standarti, ētiski darba standarti. Eiropas Savienībai vajadzētu, izmantojot savus attīstības instrumentus, pievērst uzmanību noteiktiem jautājumiem, piemēram, iedzīvotāja veselība, nabadzības likvidēšana, uzlabot dzīves apstākļus bērniem, darba drošība un darba noteikumi, darba situācija vispārīgā nozīmē. Mums ir nepieciešams tālāk attīstīt sadarbību arī darba ņēmējiem, migrantiem un nodrošināt uh, līdztiesību sievietēm, vīriešiem darbā. Tur nepieciešams apmainīties ar pieredzi un uh, labu praksi, un ir jārada arī zaļas darba vietas, jo tas ir svarīgs temats, un eh, par to arī Eiropas Savienībā notiek diskusijas, arī visā pasaulē par to tiek diskutēts. Tas ir pagaidām viss, ko es vēlējos teikt. Paldies. Helmer kungs. Well, thank you very much, Madam Chairman. I... Paldies. Liels paldies, es ar uh, lielu uzmanību noklausījos un gribēju zināt, uh, cik tad kāds uh, ir vispār bijis no mums strādnieku kopmītnēs Āzijā un redzēt, kā tur izskatās un runājot par šo te zaļo darbu. Es domāju, ka tam īstenībā ir nenozīmīga loma salīdzinot ar reālo dzīvi. Taču, protams, respektēju Sterksu kungu un eh, pateicos par labo darbu, ko viņš ir izdarījis, taču man ir šaubas par to, eh, kā tad viņa eh, darbs iekļausies īstajā dzīvē, jo runājot par Eiropas Savienības un Ķīnas tirzniecību, Ķīna ir milzīgi ieguldījusi darbu, lai samazinātu inflāciju Eiropā, piedāvājot savas zemās cenas preces tu, protams, mums jābīstās, ka šī ēra beigsies, jo eh, Ķīnas strādnieki uzskata, ka viņam jāsaņem ir labākā alga, labākos apstākļos jāstrādā, un šādi mērķi viņiem ir. Un tāpēc es gribētu atgādināt kolēģiem, ka, ka ir tāds uh, likums uh, industriālajai attiecībai, attīstībai, ka uh, darba apstākļu standarti un arī vides standarti palielinās tad, eh, kad eh, ekonomika pārsniedz eh, zināmu lab, labklājības līmeni. Mēs redzam, ka ķīnieši grib augstākas algas un daudzas kompānijas arī maksā labākas algas. To, protams, šīs komitejas kolēģi atbalstīs. Taču to virza vispārējā sociālā un rūpniecības attīstība šajā valstī. Un būsim godīgi, mēs, kas sēžam šeit un uh, aprunājam to, kas notiek uh, Ķīnā, diez vai nu, mūsu uh, runas ko ietekmēs. Mēs visi zinām, ka ir ļoti nopietni cilvēktiesību pārkāpumi Ķīnā, ir uh, ļaudis cilvēki, kas ir arestēti trijos no rīta un ievietoti nometnēs un spīdzināti. Ķīna mm, negrib diskutēt par šīm lietām vai atbildēt uz rietumu spiedienu mums e, tiešām, ja mēs varam iedomāties, ka mēs varētu uzdot e, tagad jautājumus par e, dzimumu līdztiesību Ķīnā, tad, man liekas, mēs tērējam savu laiku veltīgi. Un tāpēc es domāju, ka šis ir tāds atzinums, kas vēl nav uzrakstīts īsti. Tā kā Sterks kungs tiešām ir uzrakstījis labu atzinumu par nēsošu ziņojumu, taču mūsuprāt mēs to izmantojam kā tādu atzinumu taisnojumu, lai um, izrādītu uh, savu līdz cietību, un es domāju, ka uh, neviens no Ķīnas puses uh, neveltīs tam nekādu uzņēmumu, uzmanību, un tāpēc mēs nevarēsim atbalstīt šo atzinumu. Paldies! Eh, muito obrigada, nosso colega. Paldies, kolēģi. Un tagad došu vārdu nākamam runātājiem, Tomas Manam. Ja mēs tikai nogaidīsim un teiksim, nu ķīnieši neko nedara, tad ar to nepietiks. Viņi diezgan e, rūpīgi raugās, e, ko mēs sakam par cilvēktiesībām, un ja mēs e, protestējam, pagājušajā nedēļā, piemēram, mēs tā darījām Strasbūrā, mēs runājām par tibetiešu vēlēšanu uh, kastīšu zakšanu. Tibetieši e, Nepālā nedrīkstēja balsot, tādēļ, ka ķīnieši izdarīja spiedienu. Viņi gribētu gan, lai mēs klusētu, tāpēc pieņemt visu, kas Ķīnā notiek klusējot, ar to nepietiek. Taču pamatdoma gan arī ir e, pareizi, ko darīs milzis, ja cits saka, tev jāmainās. E, Paldies eh, Šterksa kungam, kolēģim, kurš ir labi orientējies Ķīnas eh, apstākļos. Viņš ir attīstības politikas dimensija diezgan labi arī ietver saziņojumā. Mums ir jāiestaist spēlē. Es biju toreiz sēdē pēdējošajā sanāksmē, eh, kad bija runa par to, ka mēs aicinājām ķīniešus un arī Taivānu pievienoties PTO. Mūsu cerība bija tāda, ja jūs iestāsieties PTO, jums būs arī spēles noteikumi. No jāievēro, bet no tā viņi vēl ļoti tālu. Taču mums jāpatur spiediens. Ja mēs tikai pieņemsim zināšanas to, kas notiek, un sakam, nekas tāpat nemainīsies, un jūs uh, apiesties ar citiem cilvēkiem, kā gribat, uh, tad būs tikai vēl sliktāk. Tāpēc jāuztur spiediens. Cilvēki, kas dzīvo šajā valstī, uh, ir jau šo to panākuši Eh, viņi ir saņēmuši labāk samaks, ir notikuši sarunas, daudz kas ir noticis, ko avīzes varbūt tik skaļi nav uz izklaigājušas, bet zināms progress ir panākts. Tad, un tomēr, kolēģis teiks, es domāju, mums būtu jāsaka, ka mums ir jāpieturas pie savām prasībām. Arī mēs zinām, ka eh, mēs tik ātras panākums negūsim. Ja mēs, piemēram, varam panākt tekstilrūpniecības jomā, ka dažos eh, Ķīnas reģionos E, kuriem jau pastāv ar Eiropas rūpniekiem e, tekstīlu rūpniecības nolīgumu, un tie tiek arī ievērot, e, tad tas dod viešcerību. Vācijā mēs sakam tā, tu jau saproti vācu valodu. Tie tādi mazi pilieni uz karstā akmeņa vai mazi pilieni jūrā, kā latviski teikt, un tomēr um, tie vieši cerība, un mums jāturpina. Vēl viens aspekts svarīgs. Indieši jautā, kā izskatās sociālās eh, tirgus ekonomikas sistēma, kāda struktūra, ko nozīmē eh, uzņēma sociālās atbildums un tam līdzīgi, ko indieši jautā, to arī ķīnieši varētu reiz jautāt, ja mēs viņus mudināsim uz to. Vai tiešām izdosies tādu sociālu aliansu izveidot, pa ko nu patik runāts, nezinu, bet uh, vismaz, zinām, saprašanos radīt uh, par bērnu tiesībām, piemēram, to mēs varētu mēģināt. Un neaizmirsīsim gal galā, ka arī tur uh, cilvēki dzīvo uh, datorizācijas, globalizācijas uh, laikā un viņi ir iemācījušies, ka viņiem pašiem ir jācīnas uz personām tiesībām, viņi, e, tās viņiem nevar dāvāt neviens no ārienes. Mums ir jāiedrošina viņi, e, lai viņi rūpētos par to, ka viņi iestātos personām tiesībām, lai e, raudzītu, izzinātu, kas ir sociāls modelis, ko var pārņemt. Es domāju, ka šeit mums ir svarīgi uzdevumi veicami un labi, ka mums ir um, no darba ņēmēja perspektīvas tieši no mūsu komitejas šāda iniciatīva. Paldies, kolēģi! Vēl 13 ir pieteikuši debatēt, tāpēc aicināšu jūs um, izteikties kodolīgi. Lai mēs varētu drīz sākt balsot. Turpināšu tūlīt pat ar Fāga kungu, Fāla kungu. Es vēlētos sacīt, ka Ķīna ir mums ap 2000 gadu priekšā bijusi. Mēs joprojām vēl dzīvojam uz kokiem, ka Ķīnā jau bija organizēta valsts. Mēs varam pieņemt kādas rezolūcijas vien vēlamies, bet tad, ja Ķīnas valsts prezidents ierodas eh, Francijā un eh, izdara pasūtījumu par 200 Airbus lidmašīnām, tad pēkšņi viss ir kārtībā. Es domāju, mums jābeidz eh, liekulība savā pieejā. Es zinu, ka uh, pilsoņu tiesības Ķīnā tiek uh, midītas kājām. Es zinu, ka cilvēkiem neļauj iestāties arotbiedrībās, bet es domāju, ka vidusšķirā Ķīnā attīstoties, šī šķira izcīnīs sev to Ķīnā, ko arī Korejā tev, tā sev reiz izcīnīja. Arī Korejā reiz bija diktatūra, atcerēsimies. Izmaiņa, uh, ā, izmaiņas uh, ir jāatbalsta potenciāls, bet ja jūs uh, kaut vai uh, eh, Briseles lidostā gribat nopirkt suvenīru, tad tur ir pilns ar uh, Ķīnā izstrādātiem ražojumiem, ko ir pasūtījuši Eiropas uzņēmumi. Nākamā runātāja Maisnere. Priekšsēdē es tiešām runātu ilgi, jo, da, eh, īs, jo daudz kas jau pateiks. Paldies Štērksa kungam, viņš īsā atzinumā ir daudz aspektus izgaismojis. Un Eh, viņš ir ne tikai pa Ķīnu, bet arī pa daudziem citiem Āzijas valstīm izteicies, un, kā jau Tomas Mans sacīja, eh, piliens jūrās, jā, bet tomēr, eh, vai arī ir tāds vārds sakām vārds arī, ka pastāvīgi pilinot var pat izurpt akmeni. Un es domāju, ka mums ir jāturpina pilināt, un mums ir jārunā ar vienā balsī ar ASV Eh, tad mēs esam kopā jau miljards, kas eh, Ķīnai eh, zināms priekšlikums izsaka un varbūt var ar zināms prasības izvirzīt. Tieši tā arī mums vajadzētu darīt. Jo ķīnieši dzīvo tiešām ļoti sliktos apstākļos, un mums ir jāpalīdz viņiem šos apstākļus uzlabot, nedrīkstam nogurt to viņiem atgādināt. Paldies! Paldies! Kristensens kundze. Liels paldies! Protams, Ķīna ir Eiropas Savienības tirzniecības partners, bet tas mūs eh, nevar atturēt no mūsu prasību izteikšanas, jo šobrīd trūks cilvēktiesību respekta, nopietnas tāds uh, pasākums Ķīnā. 2009. gadā es apmeklēju Angolu un tur mēs redzējām situāciju, ka futbola stadionu būvēja Āfrikas kausa spēlēm. Uh, un eh, veselas pilsētas bija iesaistītas. Nebija tikai ķīnieši, kas strādāja šajos būvlaukumos, tikai ķīniešu celtniecības materiālus izmantoja, eh, vispār neviens afrikāņu strādnieks tur neatradās šajos būvlaukumos. Un eh, mums ir jābūt pilnīgi saprotošiem, ka nu, mēs nevaram pieņemt zināmas lietas, ka šāda veida uh, darbi nenāk par labu uh, Āfrikas uh, iedzīvotājiem. Tāpat ir vērts uzdot jautājumu uh, par ķīniešu kriminālu personām. Vai viņas strādās Āfrikā, vai um, ies strādāt Āfrikā, vai paliks cietumā? Paldies! Es nezinu, vai Sterka kungs Eh, gribētu izteikt kādu īsu komentāru. Lūdzu, bet ļoti īsi. Jā, paldies, kolēģis. Helmers, eh, viņam ir pilnīgi taisnība, ka sociālo normu paaugstināšana, tas ir saistīts ar eh, pārticību. Jā, sabiedrība ir pārtikusi, tad ir attīstās arī sociālās normas. To sevišķi skaidri var saskatīt Ķīnā. Tur ir eh, vesela virkni lietu, kas eh, neskatās labi, raugoties salīdzinot ar mūsu normām, bet ja mēs salīdzinām ar to, kas, eh, kā iet migrantiem no lauku apvidus, uh, no Šanhājas, piemēram, tas ir daudz, uh, viņiem tā ir uzlabošanās, uh, un ir arī uzlabošanās reizēm ar pēdējiem 30 gadiem. Tas uh, ir ļoti spilgti. Es nepiekrītu tam, ko teica kolēģis Helmerkungs, proti, ka mēs te miņājamies uz vietas. Nav tā, ka ķīnieši neklausītu mūsu diskusijā. Mums vienmēr ir jāpatur prātā, ka iekšēji Ķīnā par šo tematu par sociālajām organizācijām un citiem jautājumiem notiek ļoti tādas uh, asas diskusijas arī vadošo kadru vidū. Nu, tā nav tāda atvērta demokrātija, kurā ir redzams, uh, uh, kas, uh, kam ir kāda pozīcija, un tāda atvērta diskusija tā nav, bet diskusija tomēr notiek. Mēs esam tikušies ar delegācijām, piemēram, Stīvens, jūs, kolēģis no uh, sociālistu politiskās eh, grupas eh, ir eh, ilgi strādājis pie jautājuma par drošību ogļraktuvēs. Un viņš ir strādājis pie protokola parakstīšanas droši vien, ka tas nepaukstinās vien, no rīta no rīta drošību raktuvēs, bet tas ir process, kas iet soli, solim uz priekšu, un ķīnieši, protams, zina, kā ir runa par viņu sabiedrības eh, politisko drošību, un tas ir atkarīgs arī no tā, eh, cik apmienīgi būs cilvēki, kas dzīvo viņu sabiedrībā. Un eh, tur viņi tiešām skatās uz to, ko mēs darām. Varbūt to uzreiz nevar redzēt, un bieži vien debatas ir tādas. Uh, Eh, neapmierinošas, eh, kā teica mana kungs un maisneras kundze, bet diskusija ir jāturpina. Es eh, speciāli šeit nevēlos, lai būtu tāds augstprātīgs tonis, un es speciāli nerunāju tādā veidā, jā, jums ir jāklausās, ko mēs sakām. Es tikai gribēju norādīt uz pāris punktiem, un viena lieta ir brīvās arotbiedrības. Mēs neesam uh, cilvēktiesību komiteja, mēs esam sociāli, par sociālajiem jautājumiem atbildīgi, un es domāju, ka tas ir uh, pārkāpums raugoties uz uh, starptautiskiem nolīgumiem. Un ja Ķīna vēlas būt pasaules ekonomikas daļa, tad tai ir jāievēro starptautisko nolīgumu nosacījumi. Es priecājos, ja kolēģi iesniegs grozījumus, tad paraudzīsimies, cik tālu tiksim, tad mums jābalso. Eh, muito obrigada ehm, e também pela sua posição. Liels paldies un paldies par eh, labi izsvērto attieksmi šajā jautājumā. Un es eh, gribētu, lai grozījumi tiktu iesniegti līdz 2. māja pulksten 12. dienām. Un pēc tam tad mēs apskatīsim 24. un 25. maijā mūsu sēdē, komitejas sēdē. Un tagad ķeramies tālāk pie balsošanas. Pirmais ziņojums, par ko mēs balsosim, tas ir Rikards Falbers ziņojums par sociālo uh, dimensiju. Es ceru, ka visiem ir e, balsošanas kartiņas. Un tad e, sāksim ar to, ka, ja būs vajadzīgs kartiņu izmantošana, tās lietosim. 67. grozījums. Lūdzu, Cimers kundz grozījums. Kurš par? Pret? Atturās? Noraidīts. Ceturtais, 69. grozījums. Ja kurš par? Kurš pret? Atturās. Noraidīts. 70. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 71. grozījums. Nē, tas atkrīt. Nē, nē, mēs varam, saka priekšsēdētāji. Tātad 71. grozījums, lūdzu. Kur par? Pret. Atturas. Noraidīts. Ceturtais punkts. Tur mums ir eh, kurš par, kurš pret, atturas pieņemts. Sešais punkts, 73. grozījums. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Noraidīts. 74. grozījums un 75. grozījums identiski. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Domāju, saka priekšsēdēt. Sastais punkts. Intas otrais, lūdzu, kurš par? Kurš pret? atturas noraidīts. 76. grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts. 7. punkts, 77. grozījums, kurš par, pret, atturas. Es gribētu šo pārbaudīt elektroniski. Sākam balsot. Ā, tātad diviem deputātiem nav līdz kartes. Nu, tad mēs tos pieskaitīsim uh, paši klāt. 22 par, 2 eh, eh, atturas, tātad pieņemts. 78. grozījums. Tas atkrīt. Ejam tālāk. 79. grozījums, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 80. grozījums, kurš par? Nepiedošana, tas atkrīt. Astotais punkts, intas, trešais grozījums, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Devītajā punktā 81. ir atsaukts grozījums, 82. 83. Par to balsosim, jo tie identiski. Lūdzu, kurš par? Pret atturas norēdīts. 84. grozījums, tas ir atsaukts, domāju, 85. grozījums. Par to varam balsot. Nē, nē, 82, 82 pieņemti. Nu jā. Par 85. Balsosim? Jā, tad mums jābalso. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Par 85. grozījumu tātad elektroniski. Tas tika pieņemts. 86. un 87. un 88. Par tiem sākam balsot. Kurš par? Pret? Atturas. Tātad noraidīts. 89. Kurš par? Pret? kurš pret, noraidīts. Desmitais punkts, 90. Eh, grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Inta komitejas sestais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Pieņemts. Inta komitejas septītais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Inta astotais, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 11. Eh, kompromiss, kurš par, pieņemts. Un tad atkrīt 106. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 12. punkts kompromiss C. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss D. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Nākošie divi atkrīt. Tāpēc 99. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Nopietošana noraidīts. 100. un 101. identiski, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 102. tad līdz ar to atkrīt, tad 103 kas ir balsojums divās daļās. Par pirmo daļu, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 13. punkts, 105. grozījums. Tas ir arī divās daļās. 104. no referenta. Arī dzem tur iekļauts. Un par Vanče Berēsu. Arī šis atkrīt, jo 103. ir pieņemts. Tātad 107. grozījums, kurš par, kurš pret, atturas, pieņemts. 108. atkrīt, 109. Nu, grozījums, kurš par, kurš pret, atturas noraidīts. 110. atkrīt. Nē, nē, piedošana par 110. ir jābalso. Tāpēc jābalso, ka iepriekšējais tik noraidīts. Nu tad, kurš jā, kurš pret, kurš atturas, noraidīts. Vai gribat pārbaudīt elektroniski? Jā, ja vēlaties, tad tā arī darīsim. Nu, elektroniski pārbaudīsim 110. grozījumu. Sākam balsot. Vienpadsmit pār, trīsdesmit trīs pret, uh, viens atturējies. Nu, acīm redzami. Ejam tālāk. E, Dēvi ceturtais grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 111. 15. punktā tas ir, kurš pret, atturas, noraidīts. 112. E, par, pret, atturas pieņemts. Vēlties pārbaudīt? Jā, protams. To daram. 112. grozījums elektroniskā balsošana. Sākam balsot. 112. pārbaudām elektroniski, kā teikt jau. 38 par, 8 eh, pret, 1 atturējis. Pieņemts, kā jau teicām. Ejam tālāk. Simt četrpadsmitais grozījums arī 116. ir atsaukts, bet 115. palicis. Tāpēc tagad eh, balsosim par 115. grozījumu. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Noraidīts. Kompromisa grozījums F. Arī tas ir par 16. punktu. Par, pret, atturas, pieņemts. Līdz ar to atkrīt 117, 118, nonākam pie 119. Kurš par? Pret. Atturas. Te tādas šaubas redzamas. Kontrolēsim elektroniski. Sākam balsot par 119. grozījumu. 26 par, 20 pret, 1 atturējies pieņemts. Mm, ejam tālāk. 17. punkts. DV3 e, par, kurš par, kurš pret, atturas, pieņemts. E, DV9 grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss E, kurš par, pret, atturas, pieņemts. E, Inta 1, tas par 17. punktu, jā, pret, atturas, pieņemts. 18. punkts, 123. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. 123. grozījums. Lūdzu. Divdesmit pieci pret, divdesmit divi par, līdz ar to noraidīts. Jā. 124. grozījums. 18. punkts. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. E, trīs savienoti. 125, 126, 127 grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Pirmais A punkts. 68. grozījums. Kurš par? Jā, un tas gan divās daļās ir mums sadalīts. Par pirmo daļu tagad balsosim. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Es domāju, tas ir noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. 68. grozījuma pirmā daļa. 18 pret, 29 par. Nu, re, pieņemts. Pirmā daļa pieņemta. Otrā daļa. Kurš par? Lūdzu, skaidri pasakiet, kurš ir pār, kurš pret. Atturas. Norādīts. Tas bija viennozīmīgi. Elektroniski pārbaudām, labi piekrītu. Pārbaudām elektroniski, sākam balsot. 68. daļa, 68. otrā daļa pārbaudām. Divas četri pret. Divas trīs pār. Tātad norādīts. Tātad uh, ir viens kolēģis, kuram nav līdz balsošanas kartīte. Man vienkārši viņš jāpieskaita klāt, tādēļ šī novirza. Ā, jums tomēr ir kartīte. Vai tā ir atnesta? Tomas Henrins, viņam nav uh, kartīte, un mēs pierakstām viņu atsevišķi un pieskaitām klāt, un tad saskaitām kopā. Labi, turpināsim ar 11H, Inta 10, kurš par? kurš pret atturas pieņemts. 24, 151 par pret atturas pieņemts. 72 par 4. Kurš par? Pret Jā, mēs pārbaudīsim elektroniski, jo ne visi ceļa rokas, tas nebija skaidrs. 72 elektroniski, sākam balsot. Divšķeļi par, divšķeļi pret. Tādēļ arī bija sarežģījumi. 91 par 10. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. 22, 141 grozījums par, pret, atturas, pieņemts, 18, inta 9 par, pret, atturas, pieņemts. 18,29 par pret atturas pieņemts. Tas tika pieņemts, nē, elektroniski pārbaudām. Labi. 129. Par. Sākam balsot. 129. Beidzam balsot. Pieņemts. Tas bija nepārprotami. 35 pa 13. Tālāk 113. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Inta 4. Par 18. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Inta 5 par pret atturas pieņemts. 18, 130 par pret atturas noraidīts. To pārbaudīsim labāk elektroniski. 130. Sākam balsot. Beidzam balsot. Septiņpadsmit pār 27 pret noraidīts. 128 pār pret atturas noraidīts. 131 pa 19. Kurš pār pret atturas? atturas noraidīts. 132 pār pret atturas noraidīts. 133 pār pret atturas noraidīts. 134 par pret atturas pieņemts. 21, par 135 par pret atturas pieņemts. 22, 136 tas tika atsaukts, tādēļ tagad 137, 138, 139 un 140 tie ir identiski un tad mēs balsosim 140 vēlāk. Tātad vispirms 37 pār pret atturas pieņemts. 140 pār pret atturas pieņemts. 22, 9, 14 pār pret atturas pieņemts. 142 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 143 par. Tas ir mutisks grozījuma priekšlikums Beres kundze, kur ir kursīvā rakstītie vārdi jāsvidro. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 2344 par, pret, atturas, norādīts. 146 atkrīt. Nē. Un nu, tas jau netika norādīts. Tas tika norādīts. Tātad 146 par. Pret. To pārbaudīsim elektroniski. 146. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 27 pret 19. 147 par pret atturas pieņemts. 145 par pret atturas pieņemts. 912 par pret atturas pieņemts. Simt šeit deviņi, simt piecdesmit ir identiski. Kurš par? Pret atturas pieņemts Pieņemts. 148 atkrīt. 152. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Turpinām. 24, C, 153 par, pret, atturas, pieņemts man liekas. Jā, tā bija. 154 par pret at, noraidīts. Jā, tas tika noraidīts. 155, kurš par pret atturas pieņemts. Apsvērums 4. Pirmais. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais grozījums. Par. Pret. Pieņemts. Trīs. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Četri. Par. Pret atturas pieņemts. 5 par pret atturas pieņemts. 2 nākamie ir atsaukt 6 un 7 tālāk 8 no referenta par pret atturas pieņemts. 9 par pret atturas pieņemts pieņemts. Desmit par, pret, atturas, pārbaudām elektroniski. Tas nebija gluži skaidrs, vai tomēr bija? Bija skaidri? Nu labi. Tas bija acīm redzams skaidrs. Tika pieņemts. Turpinām ar 11. Par pret atturas pieņemts. 12 par pret atturas pieņemts. 13, 14 atkrīt, turpinām 15 par pret atturas pieņemts. 16 par pret atturas pieņemts pieņemts. 17 par pret atturas noraidīts, bet to pārbaudīsim labāk elektroniski. Sākam balsot par 17. 18 pār un 27 pret noraidīts. Turpinām ar kompromisu A. Kurš par? Es atvainojos. 18, 18 aizmirsu, 18 tagad. Kurš par? Pret. Pieņemts. Turpinām ar kompromisu A par pret atturas pieņemts. Nākamie divi atkrīt, tālāk 21 par pret atturas noraidīts. 22 par pret atturas noraidīts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 25 un 26 bija identiski. 27 atkrīt, 30 par pret atturas pieņemts. Turpinām ar 28, 29 atkarīt, tātad turpinām 31. Kurš par? Pret atturas pieņemts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 Nē, balsosim tikai pa 3.6 tagad. Vispār atkrīt. Nē, tikai pa 3.7. 37, saka priekšētādē. Pārējie atkrīt. Tikai 3.7. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Pārējām pie 3.9. Divās daļās. Pirmā daļa. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Otra daļa par. Pret. Atturas norādīts. Otrā daļa norādīta. 39. Turpinām ar J apsvērumu 40, 41, 42. Tie ir identiski. Kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. Tālāk. 43. Kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. 44. Par. es gribētu atsaukt, jo tas ir aizstāts ar kompromisu. Labi, 44 ir atsaukts. Tālāk kompromis gā. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Pārējie atkrīt. Tālāk 48 par. Pret. Atturas pieņemts Pārbaudīsim elektroniski, jo man šaubas. G48. Sākam balsot. Pieņemts 26 pret 20. Turpinām ar 49. Kurš par? Pret atturas. Es domāju, ka tas ir pieņemts, bet es domāju, ka labāk. Tur bija daži grozījumi tādēļ. Gribu pārbaudīt vēlreiz elektroniski. Sākam balsot par 49. Beidzam balsot. 28 ir pret, 17 pār norādīts. 50. Tas ir norādīts. 48 tika pieņemts, tātad mēs varam turpināt ar 51. 51 par L tas ir atsaukts. Tālāk 52. 51 ir atsaukts, 52. Kurš par? Pret. Aturas. Norādīts. 53 par. Pret. Atturas. Norādīts. 54 par. Pret. Noraidīts. 55 par. Pret atturas. Es nezinu, kā balsoja tautas partija. Tas tagad pieņemts? Jā, labi, pār pieņemts. Daži deputāti necēja vairs rokas, es nezinu vienkārši. M pie seši par pret atturas. Noraidīts. 57 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 58 par augrus, eh, par pret atturas pieņemts. 59 atkrīt, turpinām 60. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 61 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 62 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 63 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 64 par pret atturas pieņemts 65 par pret atturas pieņemts 66 par atturas pieņemts. Un tagad mums ir jābalso par uh, visu tekstu kopumā. Balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Un 11 ir pret, 3, 6 pār. Pieņemts. Sirsnieks veicam kolēģi viņa, par viņa ziņojumu. Vamos votar o. Vamos passar à votação seguinte, eh, que é. Mm, turpinam balsot par nākošo ziņu, nākošo atzinumu. Un tas ir Sārijas Aijas ziņojums, eh, piedošana atzinums par demogrāfiskajām izmaiņām un tā konsekvencēm eh, nāk, nākotnes kohēzijai. Jums ir balsošanas saraksts, vai ne? Nu, tad varam sākt. Pirmais punkts, otrais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Pirmais grozījums, kurš par? Pret atturas noraidīts. Trešais, kurš par, pret, uh, atturas, pieņemts. Sastais grozījums, kurš par, pret, atturas, uh, pieņemts. Ceturtais grozījums, uh, balsojam divās daļās par pirmo daļu. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Par otro daļu, Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts arī tas. Ja, ja vēlaties, varam pārbaudīt elektroniski otrā daļa. Ceturtam grozījumam sākam balsot. Beidzam balsot. 19 jā, 25 pret, e, noraidīts. No šejienes tik skaidri tas neparādījās. Tagad e, ķeramies pie piektā grozījuma par pirmo punktu, kurš par? Pret, atturas. Nē, ne, te skaidri nevarēja nesaprat, nesapratām, sākam balsot elektroniski. Piektais grozījums. Beidzam balsot. 41 pār, 2 pret. Tātad pieņemts. E, septītais grozījums. Pret. Atturas. Pieņemts. Astotais grozījums. Kurš par? kurš pret, atturas pieņemts. Devītais grozījums, kurš par, kurš pret, atturas pieņemts. Kompromiss A. Par otro punktu tas ir sākuši par, kurš pret, atturas pieņemts. Un turpinam 12. Kurš pret? Atturas pieņemts. 13. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. Līdz ar to kompromiss B. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. Tātad 19. grozījums, Tam ir divās daļās. Par pirmo daļu. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Par otro daļu. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts, domāju es. Labāk pārbaudīsim. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par otro daļu 19. grozījumam. Beidzam balsot 27 pār 21 pret, līdz ar to pieņemts. 20. grozījums par trešo punktu. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. 18. grozījums divās daļās par pirmo daļu. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 21. grozījums. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. 22. grozījums. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. 25. grozījums. Tas ir par 4. punktu, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 24. grozījums. Kurš par, pret, atturas, pieņemts. 23. grozījums eh, divās daļās. Pirmā daļa. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa. Kurš par, pret, atturas, noraidīts. 26. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 27. grozījums, kurš par, nē, saka priekšsēdētāji. 27. taču atkrita. Eh, ķeramies pie 28. grosījuma. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 29. grozījums. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 30. grozījums. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 31. grozījums par pret atturas noraidīts. Kompromiss C. Tas ir par ceturto punktu. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Tie atkrīt 34. grozījums. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Kompromiss D. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 37. grozījums, 37. par, pret, atturas, pieņemts. 38. grozījums, par, 38. grozījums. Jā, varbūt blokā. Nu, jā, jūs tam piekrītat. 38. kurš par? 38. tikai 38. pret. Atturas pieņemts. 39. grozījums par? Pret. Atturas pieņemts. 40. par? Pret. Atturas pieņemts. 41. par? Pret. Atturas pieņemts. 42. grozījums par pret atturas pieņemts. 43. grozījums sadalīts divās daļās par pirmo daļu. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Par otro daļu. Kurš par? Pret atturas noraidīts. 44. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts, 45. grozījums par pret. Jā, es varbūt mazliet viņas steidzos atvainojiet, saka priekšsēdētāji. Nu, vēl vienreiz, kurš par pret atturas piedošana pieņemts, saka priekšsēdētāji. 48. grozījums par pret pieņemts. 47. grozījums par pret pret atturas pieņemts. 48. par pret atturas pieņemts. 49. par pret atturas pieņemts. Un e, tagad e, balsosim elektroniski par visu atzinumu ar grozījumiem. Sākam balsot! šobrīd mums ir viens sociālists par daudz, jo vēl arī priekšēdētāja parādījusies. Tagad ir labi, tagad ir labi. Pareizais skaitlis. Un beidzam balsot. Četrdesmit viens pār, divi pret, trīs atturējās. Līdz ar to ir pieņemts eh, šis atzinums. Mēs apsveicam referentu. Euh, Dārgie kolēģi, piedāvāju turpināt balsot, un tagad mums ir 13. punkts balsojums par Džīnas Lambertas eh, ziņojumu par uh, radioaktīviem atkritumiem un iztērēto degvielu. Pirmais Otrais grozījums e, e, identiski balsojam pārpret, atturās pieņemts 81. E, šanraga pārpret, 62 pārpret, atturās pieņemts 12. 63. identisks pār pret atturās pārbaudam. Beidzam balsot. 26 pār, 22 pret, 1 atturās pieņemts, 64 atsauks, 13, 65 identiski pār, pret, atturās pieņemts, 68, 67, 68 atsaukti, 14, 69 par svītrošanu pār, pret, atturās pieņemts 70. Štainruka pārpret atturās pieņemts 15. Lambert. 75. 72. 16. 63. nav pieļaujami pirmais eh, A kompromiss par 4. Eh, pantu 2. punktu pārpret atturās pieņemts, pēc tam 4, 2 jauns punkts, 2 identiski grozījumi 18, 76 pār pret atturās pieņemts, 77. Hendela ar mutisku grozījumu no referentu kunga pār pret atturās pieņemts. Tad kompatiblais 19. pārpret atturās pieņemts, Divi DC, divi identiski grozījumi par pret atturās pieņemts. Štainroks 80 par pret atturās pārbaudam elektroniski. Laikam noraidīts. Vai visi esam nobalsojuši? Beidzam balsot. 21 pār 28 pret noraidīts. Divdesmit viens, septiņdesmit devītais ir identiski. Par pret atturas pieņemts. 81, 82 nav pieļaujami. Vai mēs varētu drusku lēnāk priekšsēdus kundze netiek līdz? Labi, bet pārbaudīsim elektroniski. Tad jums būs laiks. 21. un 79. pārbaudam. Visi ir nobalsojuši. Vai kāds vēl nav nobalsojis? Labi, visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 26 pār 23 pret pieņemts. Tagad mēs visā mierā pagavām nobalsot. 83. Steinrukas pārpret atturās pieņemts, 84. Šogora kunga pārpret atturās pieņemts. 51E apakšpunkts 22. grozījums Lambertes un 85. Hendela grozījums identiski. Sākam balsu, bet tas ir pār pret atturās pieņemts 86. Štaindruka dalītais balsojums ar pirmo daļu. Membelstēlts, Challenge Shore un tā tālāk līdz Controlled pārpret atturās pieņemts otra daļā pār, pret, atturās, noraidīts. Sestāja pānt, trešais punkts, 23. Lamberta par, pret, atturās, pieņemts. Sestais pants 3b, 24 un 87 Lamberte un Hendels identiski par, pret, atturās, pieņemts. 25. Lamberta pārpret, atturās pieņemts. 88. atkrīt, 89. arī atkrīt, 90. grozījums Hendels pār pret atturās pārbaudam elektroniski. Laikam jau bija pieņemts. Vai visi esam nobalsojuši? Beidzam balsot. 26 pār 22 pret 1 atturās. Pieņemts. 91. grozījums atkrīt. 92. grozījums Štainrūka pār, pret, atturās pieņemts. 93. Hendelis pār, e, tas ir dalties balsojums, ko prasīja EPP grupa. teksta sākums Member States shall ensure leads verifiable manner par pirmo daļu pret atturās pieņemts teksta atlikums par pret atturās pieņemts. Divdesmit sastais referents grozījums ir kompatibls divas, mm, divās daļās balsojam. Pirmā daļa. The member states leads verifiable manner par pret atturās pieņemts. Tekstā atlikušā daļa par pret atturās pieņemts. 73. punkts, 27. grozījums referentes un 94. hendel identiski par parēt, atturās pieņemts 74. pants, 28. referentes un 95. hendel grozījums ar motisku grozījumu referentes vai ir iebildumi pret motisko grozījumu nav Sākam bār, eh, balsot, eh, tas ir balsam pār pret, atturās pieņemts. 75 punkts, 96. Hendēla grozījums pār pret, atturās noraidīts. Divas devītais pār pret, atturas noraidīts. Sept, 775 Šogora kunga pārpret atturās pieņemts 82 pants 98. divās daļās balsojam. The safety case līdz risks for workers par pret atturās pieņemts, teiks atlikušā daļa par pret nezinu, ko dara liberāļi. Nezinu, kā tad beidzās balsojums, tad pārbaudam, kas ir. E, Balsam elektronis par otro daļu. Nē, e, tad, tad ceļot rokas. Ja liberāļi ir nobalsojuši, kas ir par pret, atturās pieņemts. 30. grozījums atkrīt. 8. panta 4. punkts, 31 referentes un 99. Hendela grozījumu identiski pār, pret atturās pieņemts 84A, jauns divi grozījumi, 32. simtais identiski pār, pret atturās pieņemts 801. Steinrukas ar mutisku grozījumu. Iebildumu nav pār, pret atturās pieņemts. 102. tās pašas autors eh, pār, pret atturas arī pieņemts. As, 9. pants, B kompromis pār, pret atturas pieņemts. 10. pants, 108. Hendela grozījums par, pret atturās pieņemts 34 atkrīt 109. Hendela grozījums par pret atturas pieņemts 35. grozījums par pret atturas pieņemts C kompromiss par pret pret atturas pieņemts. 112. grozījums nav pieejams. 14. pant 1, 2 apakšpunkts. 37. grozījums referentes ar mutisku grozījumu no referents puses. Iebildumu nav. Balsojam pār, pret, atturas pieņemts. 14. pānta 1.7. apakšpunkts 38. 114. identiski grozījumi pārpret atturās pieņemts. Pirmais apsvērums 42. grozījums Steinruka pārpret atturās pieņemts. 43. grozījums Steinruka pārpret atturas pieņemts. 44. Steinruka pārpret atturas pieņemts. 46. Steinruka pārpret atturas pieņemts. Turpinam ar 46. Eh, pārbaudam labāk elektroniski. Beidzam balsot. 25 pār 23 pret pieņemts. atturas 45. identiski pārpret, atturas pieņemts. 47. Štainrukas pār, pret, atturas pieņemts. 48. Štainrukas pār, pret, atturas pieņemts. 49. Tāpat autora pār, pret, atturas pieņemts. 3. un 50. identiski grozījumi pār, pret, atturas pieņemts. Ceturtais grozījums un 51. identiski pār, pret, atturas noraidīts. 29. apsvērums 5. 52. Eh, nav pieļaujami. 30. apsvērums 6. un 53. identiski grozījumi par, pret, atturas pieņemts, 7. grozījums referentes par, pret, atturas pieņemts, 54. Hendela atkrīt, 8. referentes par, pret, atturas pieņemts, 55. atkrīt, 56. Hendela par, pret, atturas noraidīts, 57. Haindela pār pret atturas noraidīts. Trīsdesmit devītais grozījums, atvainojos, un 58. identiski grozījumi pārpret atturas pieņemts. Desmitais un 59. grozījums pār, pret, atturas pieņemts. Pirmais grozījums un 39. Lamberte Hendels pār, pret, atturas pieņemts laikam pieņemts, bet pārbaudīsim, tas svarīgs grozījums. Pirmais un 39. identiski. Sākam balsot. Esam nobalsojuši. Beidzam balsot. 25 pār 23 pret. viens A, 40. Steinrukas grozījums atkrīt, 41. Steinruka pār, pret atturas pieņemts. Tagad balsosim par tekstu kopumā elektroniski. Lūdzu, sarkas kungs elektroniski. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. 44 pār, 4 pret. Neviens neaturās. Apsveicam referentes kundzi kura nemaz nav klāt. Bet es domāju, gan jau viņi informēs. Un tagad eh, šī rīta pēdējais balsojums. Runa par uh, mutisku jautājumu un rezolūciju ko esam ierosinājuši plēna, plēnumam, par um, parlamentu darbiniekiem. Mēs ar Fauskungu diskutējām. Viņš bažījās par šīs vienošanās aptvērumu. teksts kopumā bija pamats kompromisam, ko izstrādāja referente un ēnu referenti, kā arī koordinatori pār pret mutisko e, jautājumu atverās. Mutiskais jautājums pieņemts. Četriem balsojot pret. Tagad balsojam par kompromisa tekstu. Par rezolūciju kopumā bez 2D, 5 un 8 punktu. Pār visu kompromisu tekstu, kas vēlas balsot. Balsosim elektroniski. Čāba teica, ka viņš ir pār. Sākam balsot, vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. 43 pār 5, nē, neviens neaturās, kompromiss ir pieņemts. Bez šiem trim punktiem, pa kuriem tagad dalīt balsosim. D apsvērums Olinseņa. Nē, atvainojiet, saka priekšsēd. D apsvērumā mēs ierosinam ievietot vārdus. Vārdu undocumented divas reizes. Mēs varam balsot, un ja jūs nepiekrītiet, tad jūs balsosiet pret elektroniskā balsojumā. Tagad balsosim par undocumented vārdu ievietošanu D apsvērumā sākam balsot. Kāds nav nobalsojis. Katrā ziņā tas nav sērkas kungs. Vai kāds negrib balsot? Tagad visi ir nobalsojuši. 24 pār, 23 pret. vārds undeclared saka, ka tagad priekšsēdi tiek ievietots šeit. Un piektais punkts. Tur mēs ievietosim vai arī nē, atkarībā no balsojuma, vārdus minimum wage. Sākam tagad elektroniski balsot par minimum wage vārdu ievietošanu šeit. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 18 pār 26 pret 2 atturās. Šis termins tātad netiek ievietots 8. punkts. Un te es ierosinu balsot par tekstu kompromisu sākumā elektroniski pār. Elektroniski tātad balsojam. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 19 pār 28 pret neviens neaturās. Nav pieejams 8. Tagad 48. grozījums Hārkinas pār. Pārlūdz pret. Atturās. 48. Hārkins ir apstiprināts trim balsot pret. Tagad pa tekstu kopumā balsosim elektroniski. Beidzam balsot. 40 pār 7 pret. Paldies! Līdz ar to plenērā būs debata par šo jautājumu kurā datumā. Māja plenērā tas tiks iekļauts darba kārtībā. Nous en avons terminé avec. Euh, Tagad mēs esam pabeiguši balsot un īsi pārtraucam darbu. Jā, šie kolēģi. Šu... Dārgie kolēģi, tagad eh, varbūt savas privātās sarunas pabeidziet. Mēs jau esam nopalsojuši, tas, protams, ir ļoti svarīgi. Mm? Et, Monsieur le Président, je... merci. Priekšsēdētāja kungs, ir ļoti labi, ka jūs esat atnācis pie mums. Atvainojiet, ka te ir drusku nemierīga zālē, bet es domāju, ka to jūs jau arī zināt no sava darba. Jūs zināt, kā parlamentā tas notiek pēc balsojuma, tur eh, debatas turpinās. Un tiek organizēts darbs, un tas vienmēr tādēļ ir drusku ilgāk, bet es jums droši varu teikt, ka Mums noteikti būs ļoti laba diskusija. Vispirms eh, sveicu jūs jūsu jaunajā darbā. Jo kopš šī gada sākuma jūs esat uh, Eiropas Savienības sociālās aizsardzības komitejas priekšsēdētājs. Mūsu parlamenta komitejai jūs, protams, esat svarīga persona. Ja mēs paraug uz uh, eh, uz tām komitejām, kas ir paredzētas līgumā, tur ir nodarbinātības komiteja, bet arī sociālās aizsardzības komiteja. Izpildu komiteja, protams, ņem vērā arī jautājumu daudzveidību, par ko ir runa. Jūsu iepriekšējais kolēģis vienmēr ieradās pie mums uz uh, mūsu sanāksmēm, pēc tam bija tāda, tāds neliels pārtraukums, kādēļ es nezinu, bet es ceru, ka mēs varam šo darbību turpināt vismaz uh, vienu reizi gadā apmainīties ar jums viedokļiem, jūs varētu mums pateikt, uh, kā attīstās jūsu darbs. Mm, tās svarīgās komitejas darbā, kur jūs vadāt. Tagad jums došu vārdu, un uh, jūs mums varēsiet pastāstīt kas pat labam notiek jūsu komitejā. Un jūs varat pastāstīt arī par atvērtās koordinācijas metodi un par atsauču ietveru, kurā mēs visi esam pieskaitāmi eh, šīs stratē, kopīgās stratēģijas dēļ. Paldies, ka devāt man vārdu. Paldies par draudzīgajiem ievadvārdiem. Tas bija ļoti jauki no jūsu puses. Runāšu. Sākumā angliski ievad daļā, ja jūs neiebildīsiet, un tie jums būs jautājumi, es atbildēšu tās pats savā valdā, kas ir nīderlandieši. Es pirms gribu pateikties jums eh, par iespēju prezentēt Eiropas sociālās aizsardzības komiteju, ko man ir tas gods vadīt kopš pagājušā gada 1. janvāra. Pirmkārt, gribu sacīt, ka kontakt, informācija un uh, informācijas apmaiņas starp mums ir ļoti svarīga, un es ļoti labprāt atgrieztos šeit pie jums reiz gadā vai biežāk, tas ir e, jūsu izlemšanai, lai jūs informētu un arī sniegt jums rakstveida informāciju. Un, Eh, ja nepieciešams, arī neformālu kontaktu ceļā. Man pirmā doma būs tāda, ka mums ir jāgatavo labi 2020. gada nākamais semestrs. Es domāju, mums ir vienot sapratni par Eiropas sociālās aizsardzības eh, vērtībām sistēmas galveniem iezīmēm. Eh, ekonomiskā finanšā krīzes laikā sociālā aizsardzība bijusi ļoti svarīga un parādījusi um, bankrīzes arī laikā lielu noturību. Neskatoties uz sociālo aspektu centrālu lomu mūsdienu tautsaimniecībā, šķiet, ka 2020. gada stratēģijā tie nav saņemši savu pienācīgo lomu pat labāk. Man komiteja uzskata, ka mums jāatrod pareizais līdzsvars starp finansiāliem, ekonomiskiem un sociāliem aspektiem. Un šeit es citēšu un vēlāk atgriezīšos pie šīs domas. Manuprāt, svarīgi teikumi vienā no galveniem eh, vēstījumiem, ko komiteja nosatīja eh, Afko padome, tas ir šis teikums. Viss eh, vārīgākiem ir jāizsargā no konsolidācijas pasākumu negatīvām sekām, valsts e, finanses sociālās aizsardzības sistēmas ir tam jābūt ilgspējīgām un adekvātām, un deputātiem ir jākombinē, jāsavieno efektivitāte un godīgums. Un tagad e, teikšu dažas vārdas par SPC, kā tāda sociālās aizsardzības komiteja ir Eh, konsultatīvu iestādi, eh, ko panta 160. pants, uz tā panta pamatī ir izveidot, lai sociālās aizsardzības politika eh, informācijas apmaiņu šajā jomā apkopot un veicināt informācijas apmaiņas starp dalībvalstīm un komisiju. Komiteja nav politiska, politisks lēmums pieņem padomu un komisiju kopā. Bet mums ir desmit gadu pieredze sociālās, aizsardzības sociālās iekļaušanas politikas jomā. Ar to mēs ekspo padomas eh, darbā dodam savu ieguldījumu attiecībā uz ES 2020. gada stratēģiju. Mēs apvienojam 27 dalībvalstu un komisijas pārstāvs. Komisija tātad arī mūsu komitejas locekli. Iesaistamies visas sociālās politikas jautājumos kā pensijas, veselībā aizsardzība, sociāla aizsardzība un uh, arī sociālas iekļautības politika. Pavisam īsi sakot, es šeit esmu nevis kā politiķis, bet kā ierēdnis un kā tāds, kurš ir apņēmis pilns darīt visu, kas tajā spēkos, lai veicinātu sadarbības sociālas aizsardzības un sociālas drošības jomās. Pagājušā gada decembrī mēs pieņemam savu darbu programmu. Varbūt būtu labi, ja es pieminētu dažus jautājumus, kas tajā ir iekļaut un ar kuriem mēs turpināsim strādāt šogad un arī nākamgad. Pirmkārt, domāju, ka ir svarīgi pieminēt, ka komiteja turpinās uzraudzīt ekonomiskās uh, un uh, budžeta konsolidācijas sociālas sekas īpaši raugoties uz sociālās aizsardzības un sociālās iekļautības ilgtermiņu perspektīviem. To darīsim uz mūsu pirmā ziņojuma pamata par ES 2020. gada sociāla, eh, strateģiju sociālo dimensiju. Eh, pie tā atgriezīšos vēl. Mēs turpināsim uzraudzīt progresu attiecībā uz sociālās iekļautības eh, mērķiem un sociālām aspektiem tajā, ņemot vērā citas starpā. Tad devēto desmito vadlīniju, ko jūs droši vien apzināties, tur ir runa par sociālo iekļautību un cīņu pret nabadzību darba tirgū. Mēs gatavosim uh, uh, arī komisijas uh, um, paziņojumā 2020. gadu par pensijām. Mums būs kopīgs ziņojums un padomas secinājumi Eh, par turpmākā darba nepieciešamību šajā jomā. Šīs divas dimensijas arī, kā jūs droši vien apzināties, bija Europas pakta um, daļa, ko pieņem apstiprināja pagājušā Eiropa padomu. Mēs arī ar EPC eh, būsim kontaktā pār 2012. gadu novecošanas ziņojumu jautājumā. Jāņem vērā visi aspekti, kā arī pensija ieguldījums nabadzības samazināšanā, Šis ir, mūsuprāt, ļoti svarīgs mūsu darba aspekts. Pensijas ir ne tikai svarīgs ekonomisks jautājums šodien, tādēļ, ka ir arvien lielāka izdevuma valstīm sakarā ar veciem sabiedrības locekļiem, bet arī tādēļ, un tas ir vēl svarīgāk, manuprāt, tādēļ, ka pensijas ir gal, svarīgs faktors nabadzības samazināšanai vecumdienās. 2012. gada vecuma ziņojums E, ieteicis tātad pensiju jautājumu darba kārtībā iekļaut cik neiespējams. Nu Sociālai pakalpojumi, kas vispārīgs nozīmes, noteikti ir arī jūsu darba kārtībā. Šeit mēs turpināsim savu darbu, piemērot ES noteikums mūsu neformālā darba grupā, kura sāks darbu nākamo nedēļu gaitā. Darba grupa aplūkos jauno vadlīniju dokumentu valsts atbalstam, ko komisija sagatavoja pagājušā gada beigās arī SSGI 4 eh, analizēs un turpinās valsts iepirkuma un valsts atbalsta noteikumu eh, tēmas uzraudzīt. Tad ir vēl jautājums par sociālo OMC eh, piemērošanu ES 2020. gada stratēģijai. Jūs lūdzāt, vai es varētu kaut ko par to teikt. Es varu teikt no procedurāla viedokļa, ka mums ir pat laban ad hoc darba grupa, ko vada mūsu franču kolēģis, kas smagi strādā, lai redzētu, kā mēs varam OMC procedūru eh, pielāgot, kāda ir pat laban. Mūsu mērķis ir EPSCO jūnija padomē līdz tai to sagatavot būtu konsultācija pamata ar sociālajiem partneriem un pilsonisko sabiedrību. Man šeit arī ir jāuzsver, ka mums ir svarīgi mācīties vienam no otra, lai OMC jomā, kā arī koleģiālās e, eh, uzraudzības ietvaros, ko eh, vada komisija Gal galā mēs esam orientējuši dokumentu pieņemšu par uh, eh, kohezijas politikas nākotni, īpaši par Eiropas sociālo fondu, kur mēs prasījām kohezijas politikas un ES 2020 cieši savietošanu, lai paaugstinātu resursus, kuras sociālais fonds sociālai aizsardzībai un iekļautībai tērē, un lai uh, eh, pietiekoši uh, eh, resursi tiktu atlīdzināti ESF e ņemot vērā tā lielo pienesumu sociālās nabadzības samazināšanai. Par Eiropas semestru un e ES 2020. gadu stratēģiju, kā jau pieminēju, mēs monitoringa ziņojumu par sociālo situāciju un sociālās aizsardzības politikas attīstību e, publicējām, kas vērtēja ES 2020. gada ziņojumu e, e stratēģijas sociālo dimensiju. EPSCO e, padomu to apstiprinājumu, tas drīz tiks publicēts. Tas analizē, kā sociālā aizsardzības un sociālās iekļautības politikas e, dod ieguldījums nabadzības samazināšanā, kā arī stratēģijas kopīgajā e, e, veikumā un daži galvenās atziņas es citēšu no šī ziņojuma. Pirmais. Viens no pieciem es e, iedzīvotājiem ir nabadzības sociālās atstumtības um, apdraudēti miljoniem cilvēki. Valstu valdība vadītāji ir noteikuši mērķi vismaz 22 miljonu cilvēkus no līdz 2020. gadam no nabadzības izcelt laukā, tā sakot, tas ir ambiciozs mērķis, bet tad ir vajadzīgi mērķiecīgi pasākumi. Tajā skaitā e, cīņa pret nabadzību ir jāpadara par vispārīgās stratēģijas sastāvdaļu. Padomas secinājumu EPSCO arī pasvītro, ka kolektīvais rezultāts, ko gaidām, nepietiktu, uh, e, lai nodarbinātība pacelt līdz 75% līdz 2020. gadam un arī nepanāks 20 mil, 2 miljonu cilvēku um, atpestīšanu no nabadzības sloga. Tālāk secinājums ir tāds, ka visvājākie sabiedrības nocekļi ir jāpasargā no konsolidācijas pasākumu negatīvam sekām, kā jau teicu sākumā. Uh, ir jāmaksimizē nodarbinātība, karjeras eh, eh, pārtraukumu nedrīkst ietekmēt nākotnes pensiju pēc iespējas. Ziņojumā arī ir pasvītrots, ka tiecoties uz ekonomisko atlapšanu, ir arī jābūt iekļaušanas stratēģijām par iekļo, eh, piekļuvu darba tirgumu sociālo pakalpojumu, tad tā tas ir nepieciešams, lai ilgtermiņa atstumtību uh, Eh, nodrošināt, eh, nepieļaut un nodrošināt sociālo tēriņu efektivitāti. Sociālai politikai ir jābūt arī eh, vispārīgi ietekmes novērtējumu um, daļai. Es gribētu arī mazliet godīgs šeit būt priekšsēdus kundze, ka e ES 2020. gada da sociālā dimensija šeit nav pietiekoši atspoguļot un pacelts jautājums, vai mēs neesam pamanījuši es 2020. gada e, šīs stratēģijas e, tāda tendence, ka sociālā aspekta netiek pietiekoši ņemt vērā. To es gribētu šo debatu pabeigt. Eiropas pirmajā semestrī jānodrošina pienācīga vieta sociālajai dimensijai, liekot pamat otram semestrim un komitejas tālākam darbam kā arī desmitās vadlīnijas veiksmīgi implementācija cits starpā. Kaudalā priekšsēdus kundze integrēta pie ciņai pret nabadzību un sociālu atsumtību, ko ES 2020. gada stratēģija nosaka. E, mūsu komitejai piešķir svarīgu lomu Eiropas darba kārtībā sociālā iekļautība ir svarīgs uh, elements Eiropas projektā, Eiropas 2020. gada stratēģija piedāvā izaugsmas modeli ar horizontālu attieksmi pret uh, viedu, uh, ilgspējīgu un iekļaujušu izaugsmu. Taču patiesībā nav skaidra un caurskatām procesa, kā sociāla iekļautība uh, eh, 2020. gada stratēģijā atrast savu vietu. No tā mums ir jāizdara secinājumi un jāgatavojas mūsu tālākiem uzdevumiem un darbam komiteju. Uh, spēlēs lomu stratēģijas uzraudzībā un es eh, semestri ietveros, eh, savas kompetences ietveros. Mums būs, eh, mēs tieksimies uz labu sadarbību jūs komitiju 2011. gada oktobrī. Mums būs sanāksme tūlīt pēc pirmās pretnabadzības konvencijas un polijas prezidentūra ar jūs uh, Eh, priekšsēdus kundze noteikti arī dos ieguldījumu šajā eh, darbā. Oktobrī, 2011. gada oktobrī būs šī konference. Thanks very much. Um... Liels paldies. Paldies par jūsu prezentāciju. Jūs interesantas lietas minējāt, pie kā grib pieskārties. Jūs pieminējāt to, ka padomas lēmumi attiecībā uz fiskālo konsolidāciju, kā to tagad sauc, ir jāaizsargā visi neaizsargātie. Tā ir šī frāze, kas man dara bažas, jo, protams, ir ļoti daudz e, cilvēki, kas ir ārpus šīs kategorijas visvairāk pakļautie jo, ja mēs skatāmies sieviešu statistiku, tad uh, katra piektā sieviete ir pakļauta riskam, <clears throat> vai tie būs varbūt tikai šie 40 miljoni, kas ir uh, tiešām īpaši grūtā stāvokli. Un uh, vai tie visi ir iekļauti šajā kategorijā? Jo tam, protams, ir ietekme uz mērķiem, ko jūs ierosinat dalību valstīm, kas būtu jācīnās pret nabadzību. Bet, protams, tas, kas ir parlamentam darījis bažas, sagatavoja 2020. gada stratēģiju, tās bija vadlīnijas par nabadzību, ko jūs teicat, tas īstenībā ir iekļauts nodarbinātības vadlīnijās, bet nabadzība jau ir plašāka problēma jo um, nabagi ir ne tikai tie, kas ir šobrīd uh, bezdarbnieki, var ir tie, kas ir, uh, nu, nav piemēroti darbam veselības stāvokļa dēļ, uh, pārāk veci ļaudis, pārāk jauni ļaudis. Tātad šeit es tikai gribēju pajautāt, vai SPC arī šādu dimensiju ņem vērā. Jo tas viss ir saistīts tikai, ja mēs runājam par tiem, kas ir visvairāk pakļauti nabadzībai Un e, tad mēs šos mērķus attiecinam tikai uz e, nodarbinātības vadlīnijām 2020. gada stratēģiem. Un visbeidzot, ko es gribēju teikt, jūs jau teicāt par uh, vispārējās nozīmes sociālajiem pakalpojumiem. Es esmu referents uh, atzinumam uh, E, tas faktiski ir pašiniciatīvas ziņojums, un es domāju, ka nu, viens no ierosinājumiem manā e, ziņojumā ir tas, ka vajadzētu būt uh, augsta līmeņa daudzpusīgu ieinteresēto personu darba grupa, kas, kur būtu dažādas komitejas un ģenerāla direktorāti, kom, kam ir loma sociālo pakalpojumu tēmatā vai kuru uh, darbība to ietekmētu, tur būtu sociālie partneri, tur būtu arī uh, tie, kas uh, palīdz nodrošināt vispārējās nozīmes sociālos pakalpojumus. Un tur, protams, arī nu, padomi būtu pārstāvēt un komisija. Un tad SPC, jeb sociālās aizsardzības komiteja, tā varētu šo funkciju pildīt. Un mans arguments ir tāds, ka tā nav eh, SPC loma, un tas, ko jūs teicāt šorīt, man apstiprina šo viedokli. Jo jūsu loma ir tīri padomdevēja loma, jūs nesat tas, eh, kas būtu, ka šī augstā līmeņa grupa, kas būtu dinamiskāka grupa, uh, kas eh, dažādā veidā mēģinātu popularizēt, eh, virzīt šos ieinteresētās personas. Un tad mēs eh, skatītos uz SSGI lēmumiem, un tas būtu drīzāk tāda politiska loma, partija politiska loma jo mm, sociālās aizsardzības komiteja nav politiska uh, institūcija. Taču mani ļoti ieinteresētu jūsu viedokļi. Un ja jūs varētu arī atbildēt uz maniem jautājumiem, kurus uzdevu. Paldies, tagad runāšu Nīderlandes valodā. Tā. Un izmantošu iespēju, lai jums tas sniegt iespēju uzlikt austiņas. Atbildēšu uz pirmo jautājumu. Tur ir runa par definīciju, par to, kā ir definēts nabadzības aspekts. Gribētu norādīt uz uh, nacionālajiem definīcijiem, ko nozīmē nabadzība. Tur ir uh, nacionālie īpašie apstākļi un uh, atsevišķi pastāvīgi lēmumi, kas tiek pieņemti nacionālā līmenī. Jo Eiropa 2020 stratēģija tā sākas ar to, ka mm, dalību valstu valdības un parlamenti sāk rīkoties un tikai pēc tam tam tika pievienot klāt Eiropas Savienības līmeņa darbība. Otra lieta uz 148. pāntu liekumā balstās darba tirgus direktīva, tur var būt, eh, protams, dažādi viedokļi, bet jebkurā gadījumā tas ir tās kā izējas punkts. Mēs esam dilemmas priekšā. Pie šīs dilemmas ir jāstrādā, lai izprastu, kā var strādāt ar līkumu. Tas ir tāds, kāds tas ir. Bet uh, sociālajai dimensijai tur jābūt ļoti skaidrai vietai, ja mēs vēlamies uh, strādāt ar 2020. gada stratēģiju. Vēlos norādīt uz uh, šo dilemmu, kas jau tika pieminēta. Vienlāk šeit drīkst aizmirst, kā komitejas ietvaros var būt uh, viedokļa atšķirība, kā risināt šo dilemmu. Gribētu lūgt jūsu izpratni, par to neko vairāk nevarēšu pateikt lūdzu saprast to, un ir vienkārši nepieciešams, lai tiktu sniegti iegūtījumi, lai šo dilemmu atrisināt. Vairāk par to, diemžēl, nevarēšu pateikt. Tālāk par jūsu komentāru par sociālajiem pakalpojumiem vispārīgās interesēs. Es zinu, ka Eiropas parlamentā šis temats ir īpaši būtisks. Var teikt, ka manis vadītajā komitejā šim tematam ir uh, viena no pirmajām vietām prioritāšu sarakstā. Mēs esam ne tikai orgāns, kas sniedz konsultācijas citiem institūcijām. Mēs sagatavojam dažādas sanāksmes, mēs sagatavojam tekstus, par kuriem pēc tam runā padomēs. Mums ir arī neformāla darba grupa. Un pagājušajā sanāksmē tikās šī neformālā darba grupa. Tā strādā galvenokārt pie juridiskā pamata šim tematam. Es domāju, ka liela nozīme ir mācīties vienam no otra un uh, izprast, kādas tendences uh, attīstās, it īpaši kā sociāla pakalpojuma, vispār, kas centrieši sociāla pakalpojuma tika iztenoti iekšējā tirgū. Šī komiteja sagatavo arī nākamo fórumu. Mēs tajā piedalīsimies, un es domāju, kā mūsu komitejas darbs ir jāsaista ar citu komiteju darbu, bet tagad es nevaru vēl sniegt atbildi. Man ir jārunā ar manas komitejas locekļiem, lai mēs vienotos par to, kā turpināt darbu. Par nākamo komentāru. Protams, ka es zinu, kāda šī rezolūcija, pie kuras jūs strādājat, esmu to lasījis, bet mums tomēr būs vajadzīgs drusku laiks arī mūsu komitejā, lai par to parunātu. Tā mēs pēc kāda laika darīsim. Madam uh, eh, Oimen Reuten. Oimen Reutenes kundze, lūdzu. Sitor, er, uh, eh, meneer Beets, uh, hartelijk, uh, hartelijk dank. Jā, priekšsēdētājs kundze. Ļoti labi, ka jūs esat, pirmkārt, tas, ka jūs esat atnācuši šajien. Otrkārt, uh, ka jums, jūs nedzētu ļoti labu pārskatu. Mēs tiešām iejūties šajā tēmā. Jūs esat arī no Nīderlandes un jūs labi jūs izklāstījāt šo tēmatu. Vienmēr ir vislabāk, ja ir darbs, tā ir vislabākā garantija, lai cilvēkus eh, dabūtu ārā no nabadzības sloga. bet ir jāveic īpaši pasākumi, lai cilvēki dabūtu darbu. Jūs jau runājat par bažām, kas ir par Eiropas stratēģiju 2020, un uh, sociāla dimensija tur nav pietiekami iesakņojusies, par to vajadzētu detalizētāk diskutēt. Blakus tam visam ir vēl jāsaka, mums ir vajadzīgi arī citi instrumenti, arī sociālie, sociālais fonds. Mums ir dažādi instrumenti, kas ir mūsu rīcībā. Ir svarīgi, lai mēs sabiedrības eh, zemākos slāņus varētu labāk atbalstīt, lai tie labāk varētu piekļūt darba vietām. Es gribētu uzdot jautājumu, vai šajā līmenī jums ir iespējas lai panāktu to, lai mēs varētu pievērst lielāku uzmanību tam visam. Gribētu dzirdēt, vai jūs domājat, vai mums vajadzētu vairāk uz to visu koncentrēties, lai mēs kaut ko varētu sasniegt. Jautājums par dzīves eh, apstākļu kvalitāti. Jūs teicāt, ka mēs neko daudz nevaram mainīt Eiropas Savienības līmenī, jo par to ir atbildīgas atsevišķas dalību valstis. Bet ir taču direktīvas. Es, piemēram, pati strādāju pie ziņojuma par pensiju sistēmu, un es uh, mēģināju aprakstīt, ko nozīmē cilvēku cienīga pensija. Un mēs to rakstījām otrajā pīlārā, pirmo pīlāru aprakstījām otro pīlāru. Es negribu nevēlos, lai tas tik noteikts Eiropas līmenī, jo, ja uh, es paraugos uz vispārīgs interesi sociālajiem pakalpojumiem, tur ir ļoti skaidri atšķirības starp dalību valstīm. Ienākumi, piemēram, uh, tiek papildināti ar šādiem sociālajiem pakalpojumiem. Es domāju, ka mums vienkārši jāturpina padziļināt diskusijas par šiem tematiem. jo ir jāpievērš uzmanība tam, ka viena trešdaļa no sabiedrības tā nedrīkstētu ļaut eh, noslīdēt vēl zemāk uz leju. Ja šī aiza starp augšu un apakšu kļūst vēl lielāka, tad tas ir ļoti žēl. Jā, paldies. Saka Beica kungs, es esmu no Nederlandes. Tā tiesa. Bet manā ziņojumā tam nu nekāda būtiska nozīme nav. Es uh, sev vienmēr saucu par savas komitejas mazāko kopsaucēju, minimālo kopsaucēju. Šis minimālais kopsaucējs, es mēģinu to pēc iespējas tādu lielāku veidot, bet es eh, runāju visu komitejas vārdā. Tas, ko jūs tikko teicāt, es domāju, ka ceļš, kas ved ārā no nabadzības, ir ceļš kuru mēs vienmēr mūsu komitejā īpaši uzsveram. Tādēļ vēlētos teikt, ka ir tiešām svarīgi, ka gan darba aizsardzības eh, komitejā, mm, ka tā eh, sadarbība ar citām komitejām, lai tā būtu tiešām iespējama. Svarīgi ir sociālie aspekti, bet svarīgi ir arī darba tirgus politika sociālā iekļaušana. Tur ir runa par to, kā atrast labu līdzsvaru. Un tas, protams, ir atšķirīgs dažādās dalību valstīs. Un analītiski raugoties, nav vienmēr vienkārši atrast vienādu formulu, kas varētu tikt izmantot visā Eiropas Savienībā. Bet es domāju, ka mums vajadzētu ķerties klāt šim izaicinājumam. Jā, bet citiem instrumentiem, protams, šie citi instrumenti pastāv. Manas vadītā komiteja nodarbojas ar Eiropu 2020, arī tādā ir operatīvā līmenī, mēs gatavojam atzinumus arī par PTO. Jau ievadā teicu, ka Mēs esam arī par kohēzijas uh, fondiem gatavojuši atzinumus. Mēs domājam, ka Eiropas sociālais fonds uh, tam vajadzētu būt vislabākajiem instrumentam, lai īstenotu stratēģiju 2020, ir ja tīpaši runa par mērķiem, kas ir svarīgi tieši mūsu jomā. Ko nozīmē cilvēku cienīga pensija? Tas ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums. Man, es domāju, to nebūtu sevišķi jāskaidro. Tur ir ļoti lielas atšķirības starp atsevišķām dalību valstīm, un tādēļ mēs esam ļoti daudz diskutējuši. Tur nav tikai indikātori. Mēs esam ierīkojuši arī darba grupas un darba apakšgrupas par indikātoru tēmu, un tas vienmēr atkal un atkal tiek iekļauts darba kārtībā, tīpaši sadarboties ar EPC. Jā, Paldies. Priekšādātais kundze vēl tikai ļoti neliels komentārs. Vēl viena lieta. Jūs uh, sastādāt atzinumus, rakstāt ziņojumus. Vai jums ir tāds iespējas, ka šie atzinumi patiešām tiek lasīti un īstenoti? Vai šie atzinumi ietekmē Eiropas komisiju? Jā, jūs domājat komisiju? Jā, ir, er, komisijas pārstāvi nav šeit klāt, bet es domāju, ka atbilde ir jā. Eiropas komisija ir arī sociālo pakalpojumu komite, sociālās aizsardzības komitejas uh, dalībniece. Un uh, mums par to noteikti būs uh, diskusijas. Tas vienmēr Kristensena kungs. Bet pirms es došu vārdu Kristensen kungam, vēlētos tikai atgādināt, ka komitejas loma ir eh, nevis uh, tieši attiecībā pret komisiju, bet tieši pret padomi. Kristensen kungs. Tak for eh, redegørelsen. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī par izklāstu. Man ir viens jautājums par uh, ziņojumu, par kuru jūs runājat, kurš uh, nāks eh, klajā un kurā ir runa par eh, sociālo situāciju dalībvalstīs. Jūs teicāt, ka šeit ir runa par būtiskajām jomām stratēģijā 2020. Vai tas ir saistīts ar sociālo situāciju saistībā ar darba tirgu dažādās dalībvalstīs? Par eh, darba ņēmējiem, kas migrē uz citām valstīm, vai arī par tiem cilvēkiem, kuri gan strādā, kuriem ir darbs, bet kuriem ir ļoti mazas algas un slikti darba apstākļi, vai ziņojumā ir runa arī par šo jautājumu? Wat betreft de problematiek van de migratie. Er- Jā, kas attiecas uz eh, migrāciju un darba migrāciju. Uh, un situāciju, tad es domāju, ka tas ir galvenokārt eh, darba komitejas kompetencē. Mēs varam eh, palūkoties uz sociālajiem aspektiem, kas ir saistīts ar eh, nabadzību. Tas ir mūsu piekritībā. Bet es gribētu teikt, ka mēs, mums vēl jāstrādā uh, attiecīgās procedūras. Es jums tagad nevaru pateikt, cik daudz tas tiks iekļauts mūsu atzinumā. Bet principā tas tomēr pieder pie mūsu darba. Bien, alors, monsieur de Rosa. Euh... Jā, Derosas kungs vēl lūdza man vārdu, un viņš dabūs arī vārdu. Uh, Paldies, es gribēju tikai atgriezties pie vienas lietas, atbildot, atbildot Uman Reuters kundzei. Mm, tika pierunātā problēma, ka nu, nodarbinātība ir vislabākais veids, kā mm, novērst eh, nabadzību. Es, eh, protams, saprotu, bet nu, laba nodarbinātība, cilvēku cienīga nodarbinātība. Es zinu, kā īrijā daudzi strādā, kas tiešām ir eh, nu, riska priekšā nokļūt nabadzībā. Jo ir arī daudzi, kas ir pensijās, proti sievietes, kas ir strādājušas Eh, ilgus gadus, un tās šobrīd ir nabadzībā pensijā. Un tāpēc, ko es gribēju uzzināt, es ceru, ka eh, Sociālās aizsardzības komiteja eh, nenorobežējās tikai uz skatu, uz nabadzību tikai caur nodarbinātības vadlīnijām. Jo es tiešām gribētu jautāt, nu kā tādu savu jautājumu, ka viens no pieciem iedzīvotājiem ir riska priekšā kļūt nabadzīgs, vai jums ir identifikātori, eh, cik daudzi no tiem ir strādā, cik daudzi ir pensionāri, eh, cik daudzi no tiem ir bērni, eh, piemēram, viena vecāka ģimene, un arī problēmu par 14 miljoniem, kas ir nopietnās situācijā jo es uzskatu, ka ļoti svarīgi, ja mēs gribam nopietni ķerties pie nabadzības problēmas, mums ir jānoskaidro, kur tieši tā um, eksistē un jāizstrādā politika šīm problēmām. Paldies! Paldies! Es vēlētos šeit varbūt kaut ko pateikt konkrētu. Es vienmēr uzskatu, ka mēs eh, starptautiskās darba organizācijas terminoloģijas eh, eh, vajadzētu izmantot, tad ņemt no viņiem. Tad tur ļoti precīzi nodefinēts, ka tās definīcijas, ko viņi ir izstrādoši, tātad viņu kategorijas vajadzētu ņemt un izmantot arī mums. Ir pastāv statistikas dati Man tas nav, uh, tieši es neatceros no galvas, bet labprāt jums tās nosūtīšu. Euh, Jā, paldies. Es uh, vēlētos izteikties par diviem tematiem. Pirmkārt, par makroekonomiskiem indikatoriem, pie kuriem darbs notiek ekonomikas pārvaldība, jūs zināt, kā Eiropas parlaments drīz vien noteiks, eh, kāda ir tā nostāja, pieņems to, bet mūsu komiteja ir izstrādājusi atzinumus par makroekonomiskās asimetrijas eh, pāraudzību. Tur ir izstrādāti indikātori un eh, tāds kā kopīgā, po, kopīga pieeja un eh, sociālai indikātori, kas eh, tiks ņemti vērā. Tas būs viens indikators par algu izmaksām. Tur ir viens sociālais indikators. Um, daudz arī saka, ka jā, tas jau nebūs nav izšķiroši, lai novērtētu valstu konkurences spēju. Ar to nepietiek, lai to novērtētu. kas mums ir eh, svarīgi attiecībā stratēģijas 2020. Ja šie indikātori um, sniedz iespēju to visu novērtēt, tāda stratēģija 2020, tas tā arī paliks kā tāda tukša skaņa. Jūs arī strādājat pie šī jautājuma savā komitējā. Gribētu pajautāt, ko jūs grasāties darīt, lai pastiprinātu šī vēstījuma saturu. Ja paraugos uz mehānismiem, kas ir ārkārtīgi sarežģīti, un e, jūsu sastādē dokumentā tas viss ir iekļauts, un, protams, ka jūs komiteja ir arī nozīmē, uh, tīpaši tajā laikā punktā, kad tas viss tiks īstenots. Tas būtu mans pirmais jautājums. Kā var parūpēties par to, lai tas tiktu īstenots? Es domāju, ka tas ir arī jūsu komitejā nozīmīgi. Otrs komentārs par Eiropas sociālo fondu. Plānojot savas programmas, jūs teicāt, ka stratēģija 2020 īstenošanā īstenošana ir svarīga, jūs komitejā tas tiek atbalstīts. Šeit ir jautājumi. Pirmkārt, kā var nodrošināt, ka Eiropas sociālais fonds atbalstīs šo mērķi? Un lai nebūtu tā, ka būtu no izaugsmas pakta būtu kaut kādas sankcijas. Vai par to esat runājuši savā komitejā? Un tad vēl diskusija par to, kā var paredzēt, kā nosacījumi varētu būt uh, pozitīvi, tātad nosacījumi, lai iztenot stratēģiju. Un nevis uh, kā instruments, lai tikai uzliktu sodus, pāraudzītu, uzliktu sankcijas, jo ekonomiski tas būtu netaisnīgi un droši vien, ka neko arī nedotu par pirmo jautājumu. Šajā procesa posmā es nevarēšu daudz pateikt par to. Tas ir saistīts ar procesa virzību. Tātad šeit ir jāraukās uz visu pār, eh, pārvaldības procesu gribētu vēlreiz pasvītrot, ka uz šo problēmu ir ļoti dažāds skatu viedoklis, atkarībā no tā, kura, eh, kas par to izsakās. Bet visi domā, ka šim procesam ir jābūt pēc iespējas caurskatāmākam, lai katram Eiropas Savienība būtu iespēja izsekot, kā šī stratēģija beig beigās eh, īstenosies integrētās pieejas ietveros, kādi materiāliem politiskie lēmumi Nu, tā izredzēs, tas nav mūsu kompetencija, par to lems padome. Tad tie, kuri politiski par to ir atbildīgi. Mūsu komitejā mēs, eh, protams, eh, pamatīgi diskutēsim par šo jautājumu tālāk par sociālo fondu. Es atvainojos, vai tas nozīmē, ka indikātoru sarakstā jūs nesakāt, ka mums ir nepieciešams indikātors Eh, kā cīnīties pret nabadzību eh, darba vietām jauniešiem, un vai jūs neko nekūdīsiet eh, sociālo indikātoru jomā, kas būs nepieciešama, jautā Beris kundze. Beca kungs atbild, jā, pat labi, mums ir indikātori, tie ir politiski noteikti. Ir indikātori darba grupa, kas raugās uz šiem indikātoriem, tos vērtē, iespējams, ka mēs par to diskutēsim un mēs tālākā procesa sagatavošanā to arī darīsim. Kāds būs rezultāts, es to tagad nevaru pateikt. Kā jau teicu, tas ir process, kas notiek. Wat betreft het, eh, het, het, eh, het Sociaal Fonds, we hebben daar, ik gaf u dat al aan, een... Uh... Kā jau sacīju, mēs esam atzinumu par to sagatavojuši un publicējuši dalību valstu un komisijas vārdā. Bet, kas attiecas uz šo pasākumu īstenošanu, tas ir komisijas ziņā. Un es jau sacīju, kādi mm, ir mūsu orientieri. Bet mēs darbojamies savu kompetenci ietvaros. Jā, nu paldies priekšsēžu kungs par šo domu apmaiņu būs vēl iespēja apspriesties arī par uh, eh, vispārējās nozīmes uh, sociālajiem pakalpojumiem, runāt par indikatoriem. Es jums gribu norādīt, kā virzās diskusijas, ja es palūkojos, par ko Ekofin padomu pagājušajā nedēļā diskutēja. Viņi jau ir tikuši līdz indikatoriem, kas ir noteikti par makroekonomiskiem atslēgu indikatoriem ekonomiskajās, jaunās ekonomiskās pārvaldības kontekstā. Pagājušajā nedēļā neformālajā padomas sanāksmē par to tika runāts, bet es tur neredzēju nevienu indikātoru, kuram būtu sociāla dimensija. Tikai šīs um, algu izmaksas uh, Eh, kas gan nešķiet pietiekoši, lai atspūgļotu mm, eh, sociālo nelīdzsvaru, eh, kas var radīt arī attiecīgu nelīdzsvaru makroekonomiskā līmenī. Jā, es no savas puses arī gribētu kaut ko piebilst vēlreiz. Mums ir ilgspējības indikātori. Jautājums ir, vai tie ir pietiekoši, vai tie pietiekošā mērā tiek izmantot. Es varu arī stādīties priekšā, ka indikātoru komitejā mēs pārbaudīt, vai ir analītiski iemesli eh, to pārbaudīšanai, bet indikātori eksistē. Paldies par šo norādi. Mēs zinām, ka Bēļģijas padomas prezidentūra intensīvi strādāja pie tā, lai šī, šie indikātori tiktu izveidoti. Jā, tie eksistē, bet eh, tie ir arī jāliek lietā, tā sakot. Un tas ir atkal kas cits. Un tieši uz to mums būtu jātiec. Paldies par viedokļu apmaiņu, tiksimies uh, vēl, un tad arī eh, varēsim par oktobra pasākumu vēlreiz runāt, par ko jūs ko jūs arī pieminējāt. Bien, nous en venons à notre euh, dernier point de. de... Tagad euh, pēdējais mm, punkts mūsu šī rīta darba kārtībā. Pilotprojekta uh, eh, diskusēšana ar komisiju, kas ir uh, rūpniecības restruktūrizācija domāts, došu vārdu Lebrāna kungam komisijas vārdā. Paldies, uh, priekšsēdus kundze. Daži ievadvārdi. Un tad es došu starptautiskās darba organizācijas kolēģiem pārdu viņi ar mums kopā izstrādā šo projektu. Atgādināšu, ka restruktūrizācijas jautājums ir saistīts ar tautsēmniecības eh, pārveidu kopumā. Tas ir saistīts ne tikai krīzi vai tautsēmniecības attīstību, bet eh, izmaiņu eh, pamatojums ir struktūras, struktūrāls dabas Tas saistīts ar jaunām tehnoloģijām, globalizāciju, demografisko attīstību, cīņu pret klimata izmaiņām, jauniem produktiem, jaunām vajadzībām. Ar restruktūrizāciju mēs saprotam izmaiņas attiecībā uz darba spēku kādā uzņēmumā. Globāla līmenī varam sacīt, ka šie fenomēni ir neizbēgami, tie ir ilgstoši, neatgriezeniski, var teikt, un es jau iepriekš sacīju, ka tie ir nepieciešami Eiropas tautsēmniecības attīstībai un gal galā mūsu iedzīvotāju labklājībai. Nereti labumu var izjust vienbrīd vairāk, vien mazāk, un attiecas uz vienu reģionu vairāk, vien mazāk, bet Un tas savukārt rada negatīvas sekas potenciāli noteiktiem reģioniem vai darba ņēmēju grupām vidas termiņā. Un te mums ir divi svarīgi jautājumi. Pirmkārt, kā varam nodrošināt, ka restruktūrizācijas skārtie darba devēji, darba ņēmēji, reģioni gūtu iespēju ietekmēt šo restruktūrizāciju, tādējādi pēc iespējas mazākas negatīvas sociālas izmaksas, lai būtu tāpat eh, laikā saglabājot mūsu tautsemniecību konkurētspēju. Kā praktiski to panākt? kā veicināt, lai šie procesi vērzītos pozitīvi visā Eiropā. Mēs centāmies šos jautājumus atbildēt. 2008. gadā bija Eiropas parlamenta pilotu projekts, ko mēs eh, nodēvējām par arēnās, detalizētu par šo pēdējo jautājumu nerunāšu, jo starptautiskās darba organizācijas kolēģi ar mums kopā ir izstrādājuši to. Un tas arī būs viss ievads no manas puses. pilotu projektu īstenoja starptautiskais eh, organizācijas apmācību centrs. Mums ir starptautiskās darba organizācijas pārstāvi. Jūs esat ieradušies divatā, dod jums vārdu. Rosirici kundze un Tomlinsen kungs. Laikam Tomlinsen kungs iesāks. Paldies priekšsēdētāji. Mēs esam no starptautiskās darba organizācijas, tās apmācību centra, un mēs veicam šos pētījumus visās 27 dal dalībvalstīs. Katrā no šīm valstīm arēnas projekta ietvaros tika sagatavots pamat dokuments, fona dokuments, eh, analizējot Eh, dokumentus, restruktūrizāciju, eh, darbrīku rīkus, kas ir mūsu rīcībā restruktūrizācijas procesā. Tie tagad komisijas darba lapā, eh, mājas lapā, atvainojiet, un tos sagatavoja 27 neatkarīgi eksperti. 27 trīspusīgi semināri notika, un dokumenti tika pārskatīti uz semināru secinājumu pamatu. Un tad eh, arī sintēzes ziņojums, ko sagatavoja trīs neatkarīgi eksperti, lai secinājums sintēzes uh, eh, apkopot, atvainot. <clears throat> Tas tātad ir neatkarīgs pētījums, bet tam ir zinām ierobžojumi attiecībā uz datiem, kas bija pieejami no valsts uz valsti. Pastāv arī iespēja, ka atsevišķi eksperti uh, varēja nebūt objektīvi, ņemot vērā viņu profesionālo uh, ievirzi vai pētniecības jomas, bet tāpēc arī bija daudz puses iesaistīts. Nebija arī viegli apkopot šo uh, uh, plašo un komplekso informācijas ziņojumus. At, uh, ziņojumā ir atspoguļot situāciju katrā ES dalību valstī no 2009. līdz 2010. gada jūnijam. Uh, 76 pasākumu restruktūrizācijas, kas ir 111 pasākumu restruktūrizācijas pārvaldīšana, 88 eh, pētījumu, vairāk nekā 800 dalībnieku piedalījās diskusijas semināros, 54 privātas eh, kompānijas iesaistījās. Um, ehm, Piemēr, piemēr. Atsevišķos, atsevišķo gadījumu izpētēs uh, restruktūrizācijas gadījumi pieaug, eh, bezdarbs ir 2008. gadā līdz pagājušam gadam ir pieaudzis no 7 līdz 10 procentiem Eirozonā. Šajā laikā arī eh, pretkrīzes pasākums īstenoja valdības darba tirgus situācija atšķiras no valsts uz valsts ievērojama, arī bezdarba līmenis eh, būtiski atšķirās no valsts uz valsti. Mēs uh, konstatējām, ka 22 dalībvalstīs pretkrīzes pakotnes tika šajā periodā ieviestas. Valsts var kategorizēt trīs grupās. Pirmā, kas eh, darbtirgus pakalpojumiem pievērš lielu uzmanību, tie, kur eh, darbtirgus pasākumiem pievērš un atbalstam lielu uzmanību gal galā. Centrāla Austruma Eiropā ir daudz valsts, kur ir diezgan maz darba tirgus pasākumu tēriņu. Ir tādas valsts, kuras daudz tērē, Beļģija, eh, Dāna, Itālija, Somija, Zviedrija, un ir tādas, kur ir atbalsta pasākumiem eh, liela tēriņa Vācija būtu labs piemērs šai grupai. Un tagad dod mikrofonu savai kolēģei. Un tagad īsi pastāstīšu par mērķiem, eh, kādas eh, pasākumiem, kādas lietoja, lai reaģētu uz mm, šiem situācijas izmaiņām. Nu, principā tas nav universāls saprotams koncepts, eh, varētu būt dažādas izpratnes līmenis, dažādas ieviešanas līmenis, taču ir labas prakses, iniciatīvas, kur tiek nepārtraukti monitorizēti šie darba tirgus tendenču maiņas un atbalstam pārēju e, no e, darba vietu e, dažādas pārveidošanas, prasmju, uzlabošanas, inovāciju ieviešanas. Attiecībā uz pirmajiem pasākumu grupām Eh, proti par eh, dažādu prognožu izteikšanu, ekonomisko prognožu izteikšanu. Eh, tur mēs aplūkojam tendences un ir interesantas pieredzes. Somijā valdības tāds datortīkls un Igaunijā tiek E, e, ekonomikas ministrija veic šādas prognozes, Portugālē ir tāda zināma situācijas observatorija, reģionālajos e, līmeņos ir monitoringa sistēma, Čehija, Silēzijas reģions un arī Somijā ir šāda inovatīva sistēma. Citas, citas metodas izmantoja lai uh, sniegtu uh, advancētu informāciju par uh, darba tirgus izmaiņām, lai, kur mēs ļaujam izstrādāt jau ieinteresētām personām attīstītu stratēģiju, tur Austrija, Polija, Īrija šajās valstīs pieskaitām. Taču reaģēšana arī uz pārējas atbalstu Eh, lai eh, saglabātu eh, konkurētspēju un atbalstītu inovācijas. Attiecībā uz inovāciju atbalstu tur ir ļoti interesanta pieredze. Nīderlandē tāda īpaša platforma, tāpat tehnoloģijas pūli vai šādas kopumi Francijā un arī interesantas iniciatīvas, lai uzlabotu eh, inovāciju MVU. Tur ir Slovākijā, Fram, Itālijā piemēri labi. Un runājot par to, lai mēs piesaistītu investīcijas, tad eh, Sārjo piemērs Slovākijā ir labs. Atbalstot eh, pārēju, tur varētu būt arī reģionālos līmeņos būt Eh, pasākumi, atbalstīt kādu īpašu jomu, kurā ir, piemēram, kāda īpaša problēma. Eh, nu, tur mums ir eh, pieredze Nīderlandē, būvniecības nozare, taču teritoriālā līmenī ir daudz dažādu iniciatīvu, lai stiprinātu biznesu un attīstību. Mm, tas ir Itālijā, un biznesa reģions Gēteborga, Zviedrijā. Tā kā varētu teikt, ir zinām, zinām ietekme šādām iniciatīvām, ietekmē ne tikai savu mērķa reģionu, bet arī ārpus tā. Un visbeidzot, pārējas veicināšanai ir tādi pasākumi, pēdējā grupa, kur tiek atbalstīti individi, kuru pārmaiņām varētu būt lielākas grūtības, jo ja viņi ir strādājuši pie vienu un tā pašu darba devēja ilgus gadus, un um, tad ir tādi pasākumi, kas domāti visām uh, vecuma grupām Portugālē, un individuālā uh, mācības, individuālās mācības apvienotā karalistē. Uh, tāpat ir mm, svarīgs tāds mm, tendence, kā mm, reaģēt daudzās valstīs, ne tikai tad, kad ir jāatlaiž darbinieki, bet Vācijā, piemēram, ir mūža izglītība visiem strādājošiem, tas ir ļoti svarīgi, un šāda veida iniciatīvas eh, varētu eh, ņemt vērā arī veicot kolektīvos līgumslēgšanas, eh, kur tas, piemēram, Francijā ir izmantots Tātad, kas ir nu, galvenās mācības, ko ieguvām? Mēs teicām, ka šis koncepts nav visur universāli atpazīstams, taču ir mm, tādas pasākumi, kas ir realizēti, un droši vien mums vajadzētu koordinēt visas šīs darbības, jo projām bija uh, ieviešanā mm, redzamas uh, grūtības, tīpaši attiecībā uz MVU. Uh, Eh, valsts eh, ietekme ir ļoti būtiski. Eh, kompāniju līmenī šie mēri varētu pasākumi būt ļoti efektīvi, it īpaši tad, kad veic sociālo dialogu un kolektīvo koplīgumu slēgšanu. Un tagad ļoti īsi teikšu par pasākumiem, lai tiktu galā ar restruktūrizāciju. Tur ir ļoti dažādi šie pasākumi, lai nebūtu atlaišanas pirmkārt, un otrkārt, lai mīkstinātu negatīvos efektus un veiktu pārēju uz jaunām darbvietām. Da, lielākā daļa no šiem pasākumiem ir ieviesti masveidā krīzes periodā. Attiecībā par pirmo pasākumu grupu, eh, eh, protams, atlaišanas ir kā pēdējais pasākums visbiežāk eh, tiek eh, strādāt nepilna darba slodze un eh, pagaidu atlaišana algu samazināšana notika daudzās valstīs, tad notika pārunas par darba algu samazināšanu, vai arī beidzot nu, atlaižot kādu nosūtīto darbinieku. Un kā dažreiz subsīdijām, nu, ne visām subsīdijām ir viens un tas pats, tā pati ietekme, varētu būt vesels uh, saraksts ar to, kam pienāktos tās, un dažreiz uh, uh, subsīdijas tiek garantētas arī neražojošiem spēkiem. Vairākām kompānijām ir ieviesta elastīgais darba laiks, kad strādā Mm, strādā to pašu laiku, tad, kad ir augsts pieprasījums, tad strādā vairāk. Un to rūpniecības nozare Austrijā, Francijā, Nīderlandē, Beļģijā, Vācijā, Itālijā, Luksemburgā ievies. Dažās valstīs šāda veida pasākumi eh, saņēma arī valsts eh, subsīdijas, lai sniegt kompensāciju strādniekiem viens no vājajiem punktiem ir tas, ka mēs nevaram paredzēt e, ekonomisko atlapšanu un atlaišanu. Protams, runājot par īsāku darba laiku, e, par daļējo darba laiku, e, tas ļauj pagaidām uz īsāku laiku samazināt darba laiku, un atšķirība ir tāda, ka šajā te daļējā slodzē ja gadījumā mums drastiski samazinās darba stundas, e, tad daudzas valstis e, to uzskata kā tādu iespēju samazināt ražošanu, un e, vienlaicīgi mēs varam atlaišanu atlikt uz vēlāku laiku. Un varētu būt šāds te pagaidu atbrīvošanas no darba, un uh, Eh, saglabājot nodarbinātību kā tādu. Eh, protams, laiks un nosacījumi ir atšķirīgi dažādo valstu vidū. Bieži vien tas ir uh, ierobežots uz kādu konkrētu darbinieku grupu. Iniciatīvas ir Beļģijā, Itālijā, lai būtu algu garantijas fonds, kad nav uh, alternatīvu uh, atbrīvošanai no darba, tad ir vesela rinda pasākumu, uh, pārēja uz uh, alternatīvu nodarbinātību, piemēram, uh, protams, atlaišana pensijai ir mm, daudzās valstīs. Uh, Spānijā, piemēram, tiek uzskatīts, ka tā ir priekšrocība, jo tas atklāja jaunas darba iespējas bezdarbniekiem, taču tas ir kontroversiāls jautājums attiecībā uz pensiju schēmu ilgspējību. Vairākās valstīs e, kolektīva atlaišana e, e, prasa, lai tiktu nodrošināts zinām summas izmaksas, taču tās nav tiesisks pienākums visās valstīs. Piemēram, tā tas nav Dānijā un Zviedrijā. Un bieži vien tas ir kā tāds papildus eh, no tirgošanās moments eh, no darba devēja puses krīzes brīžos. Un visbeidzot, eh, darba vietas slēgšana ir mm, viens paņēmiens, un to biežu pado piedāvā mm, sabiedriskie pakalpojumi dienesti, jo Zviedrijā ir šāds te dienests, kas nodrošina šos pakalpojumus Un ir arī tādas valsts kā Baļģi, Beļģija, Francija, kuriem ir sociālais plāns, kas eh, tad eh, mīkstina šos negatīvos efektus šādiem pasākumiem. Atbil, nu, tāds atbalsts pārējai un izmaiņām eh, to veica ar programmām un iniciatīvām, nosacījumi eh, un finansējums ir atšķirīgs dažādās valstīs. Ir daži piemēri, kas saistīti ar mm, strādājošo certifikāciju. Tas ir Igaunijā, Nīderlande, arī ir tāds programmas Čehijā, arī un Portugālē arī ir šādas programmas. Un visbeidzot galvenās mācības, ko esam guvuši, tātad ir plaši pasākumu klāsts, taču e, specifisko pasākumu pieejamība atšķirās dalībvalstīs. Valsts e, ietekmē arī atšķirās dalībvalstīs dažos gadījumos tiek, tiek eh, caur likumdošanas aktiem uh, ietekmēti šie procesi. Dažreiz pieejamība ir uh, tikai ierobežot uz pār tradicionālo darba tirgus politiku, kamēr citur, citās valstīs ir eh, iespējams jebkuras veidas restruktūrācijas pabalsts. Vairākumā dalību valstu mēs darām, lai novērstu um, ehm, liekus darbiniekus, sam, samazinot darba laiku. Uh, un e, tikai e, dažās valstīs veic e, darba vietu pārnesi, proti atrast jaunu darbu. Nevis pieņemt, samierināties ar mazāku darba algu vai darba laiku. Arī šie te pagaidu pasākumi, kas tiek pagarināti krīzes laikā, un tāpēc mēs nevaram vēl tik labi novērtēt to ietekmi un eh, mēs skatījāmies uz tendencēm un dinamiku, un sociālais dialogs ir ļoti eh, svarīga lieta, lai eh, veiktu šo pārstruktūrēšanu. Protams, jā, ir šāda tradīcija un savstarpējā uzticēšanās. Un jābūt arī labai komunikācijai un institucionālam ietveram. Valsts intervence, kas nodrošina darba vietas, arī tas bija mm, skaidrs saredzams dažās, daudzās dalību valstīs, un eh, šīs eh, schēmas sistēmas tika palielināts. Tāpat eh, bija arī pierādījumi inovācijām, kur mēģināja reaģēt uz izmaiņām un, un veikt daudz ātrākus reaģēšanas pasākumus. Eh, gan vietējos un reģionālajos līmeņos mēģināja mīkstināt eh, šo eh, pārstruktūrizēšanās ietekmi. Problēmas un dilemmas, kas mm, redzamas mūsu pētījumā, dažas ir ļoti svarīgas lietas, proti, vai strādniekiem pienākās atbalsts, kā viņiem ir pieejami šie te sabiedriskā e, nodrošinājuma pakalpojumi, e, kādas, e, nu, puslodžu darbs, restruktūrizēšanas pasākumi MVU, Eh, tie ir eh, vairāk restriktīvas dabas nekā eh, lielos uzņēmumos un bieži vien ir balstīti uz kompensācijām par zaudēto darba vietu, nevis veicot pārcelšanu uz citām darbvietām. Un tāda kā jaunāka gadagājuma strādnieki un vecāka gadagājuma strādnieki ir vairāk apdraudētās grupas, un tie ir tie, kas visbiežāk zaudē savu darba vietu um, restruktūrizācijas laikā. Uh, Mums bija šie semināri nacionālie, un eh, kur noteikti eh, valsts un eh, kompānijas atbildība, kuram ir jāmaksā šīs kompensācijas un kuram ir atbildība. Un var teikt, ka gandrīz mums bija ļoti daudz debašu par Um, arodu mācību um, un uh, darba prasmju atjaunināšanu un tās ietekmi. Tas bija pieminēts daudzos uh, semināros. Un visa šī informācija ir atrodama arēnas uh, mājas vietnē un arī ILO starptautisko mācību centrā. Nu, paldies par uzmanību. Tak, fru formand, og tak for Priekšsēdētāja Kristensen kungs. Paldies arī par šo izklāstu. Nav nekādu šaubu, ka šī joma arī ļoti svarīga, lai radītu izaugsmu un nodarbinātību Eiropā. Uzņēmumiem ir jābūt spējīgiem pārstruktūrēties, lai raucītos nākotnē Mums īstenībā ir labas iespējas, jo lielākā uzņēmuma daļa Eiropā ir ļoti mazi uzņēmumi. Un viņi var viegli pārstruktūrēties un savu ražošanu pielāgot pieprasījumam. Es biju referents Elas drošuma ziņojumam 2007. gadam. Toreiz bija dažas sanāksmes kopā ar valstu un valdību vadītājiem, un tad tika pieņemts lēmums, ka elas drošums vai nu vienā vai savādākā formā eh, tiks ieviests Eiropas Savienības dalību valstīs. Vienmēr tā bija tāda forma, kas atbilstu sociālajiem paradumiem un uh, darba tirgus īpatnībām dalībvalstīs. Dažas valstis strādā darba koplīgumiem, Arī mana valsts, piemēram, Dānija un uh, arī citas strādā mm, ar uh, likuma metodu, lai aizsargātu darba ņēmējus. Elast drošums nozīmē elastību un vienlaiks arī sociālo drošību. Man šķiet, ka šai ziņā man kaut kas trūkst. Kādēļ šeit netiek runāts par to, ka daudz tiek uh, ieguldīts darba tirgus politikā Eiropā. Dānijā mēs vairāk nekā 6% no iekšzemes koprodukta mēs iegūdām aktīvā darba tirgus politikā. To mēs darām, lai panāktu elastību darba tirgu ja da, cilvēki pie mums zaudē darba vietu, tad uh, eh, cilvēkam tiek palīdzēts. Viņi saņem palīdzību, viņi saņem arī par vēlti iespēju uh, piedalīties apmācībā, saņemt uh, eh, personīgu konsultāciju, sastādīt aktīvu rīcības plānu. Viņa nākotnē, ja tas būtu visās valstīs tā, tad jau nebūtu šāda pretestība no darba ņēmēja puses ja darba devējs vēlas lielāku elastību, jo nevar vienkārši dabūt elastību, ja darba ņēmē nejūtas droši. Ir jābūt šādam iespējam, jo citādi būs ļoti sarežģīti pārstruktūrēties, ja darba ņēmēji un arotbiedrības tam nepiekritīs. Jo viņi varētu zaudēt savu darba vietu, tas ir risks. Un visas lietas, par ko jūs runājāt, palielināts iespējas eh, daļiem darba laikam vai arī darba vietu sadalīšanai un attiekšanās no darba augas, darba augas samazinājums. Šeit trūkst eh, darba ņēmēju perspektīvas, kas viņiem nāk par labu, un tādēļ šeit noteikti radīsies konflikti, ja mēs strādāsim šādā veidā un neiegūdīsim aktīvi darba ņēmējus, lai patiešām varētu arī darba tirgu radīt patiesu elastību un pārstruktūrēšanu, kura mums, protams, būs vajadzīga, lai nākotnē saglabātu konkurences spēju. Paldies par šo aicinājumu. Ziemeņu valstu sistēma tika šeit mums eh, paskaidrot. Es gribētu uzdot jautājumu. Vēl viens komentārs. Man ļoti patīk Ziemju valsts sistēma. Es to augstu vērtēju. Uh, Un, ja tā varētu būt kā tāda iedvesma Eiropas sistēmai, tad būtu ļoti labi, tad mēs varētu runāt par Eiropas drošību tādā pozitīvā nozīmē. Gribētu uzdot jautājumu, vai šis modelis ir tik vienkārši īstenojams citās valstīs. Ir tīpaši, es domāju, par sociālā dialoga tradīciju un uh, kohēzija sabiedrībā. Tas ir kaut kas, kas mums uh, būtu jāpanāk gribēju pajautāt, eh, vai jums ir tāds iespējas, ka šī atšķirība tiešām pastāv? Tiepaši jums runājam par eh, pārstruktūrēšanās eh, kvalitāti, un ja to salīdzina ar kohēziju valstī. Vēl viens komentārs. Kā Eiropas likumdevēja. Mēs eh, runājam par daudziem jautājumiem un pārdomājam un mūsu doma gaita vienmēr mm, nobriest, runāja par tālākajiem tematiem, tīpaši kā globalizācijas fonds varētu tikt izmantots. Un mēs reizēm konstatējam, ka tas tiek izmantots, ja uh, pārstruktūrējas firmas, kas atrodas daudz nacionālu uzņēmumu rokās. Varbūt būtu labāk, ja būtu saistoša Eiropas Savienības likumdošana, kas piespiež multinacionālas uzņēmumus iet tālāk nekā tas, kas ir prasīts darba koplīkumos vai nacionālā likumdošanā. Jūs esat veikuši izmēģinājumu projektu, jūs varat izdarīt secinājumus par pasākumiem, kas ir nepieciešami Eiropas Savienībā. Esmu pārliecināta, ka jūs teiksiet, jā, ir nepieciešams rīcības kodeks, bet ir jāiet tālāk. varbūt vajadzētu panākt, lai Eiropas komisijā komisija izstrādātu uh, likumdošanas uh, projektu, vai mums ir nepieciešams varbūt sociāla partneru mobilizācija, lai viņi strādā pie šāda rīcības uh, kodeksa. Kā diskutās šī izmēģinājuma projekta rezultātu šai ziņā? Merci, Madame la, la Présidente. Peut-être sur le, votre dernière. Paldies, priekšsēdētāji, par jūsu pēdējo jautājumu. Es par to varētu arī izdarīt dažus secinājumus, kurus eh, varējām izdarīt no šī pētījuma, kad salīdzinājām 27 dalību valstis un to izdomto praksi. Secinājām, ka pastāv arī ļoti laba un inovatīva praksa. Mēs saņēmām tādu labu pārskatu par instrumentiem, kas tiek izmantot 27 dalību valstīs. Ziņojums, kas ir jūs priekšā. To papildina arī 27 ziņojumi no dalību valstīm. Arī mani kolēģi saka, ka nav tāds uh, tāda vispārīga recepta, kas bū, būtu izmantojami pilnīgi visās dalību valstīs, bet analīze rāda, ka tomēr ir kaut kāda uh, kopīga pieeja, vismaz tāda kopīga tendence uz šādu vienotu pieeju, lai varētu nodrošināt eh, pārēju darba tirgu. Tas, protams, ir saistīts ar elas drošību, bet ir arī, arī vēl atšķirības. Diemžēl mēs arī konstatējam, ka ir arī reaktīvas darbības. Pirmām tiek pateikts, ka mēs slēgsim uzņēmumu, mēs neesam uz to sagatavojuši, mēs neko nedarīsim. Paties dievam ir arī likumi, tīpaši, kad ir runa par masveidu atlaišanu. Bet reģionam un darba ņēmējiem, protams, tas ir eh, patiesi katastrofāli. Šeit ir jautājums, vai nevajadzētu to visu vēl pastiprināt, eh, vēl vairāk ko darīt. Es domāju, ka viens svarīgs aspekts, un eh, tas tika arī pieminēts, ir arī nepieciešamība radīt uh, uzticamību, kas attiecas uz darbņēmēm darba devējiem reģionos jo ir jārada iespējas, ka šajā posmā viņi var saņemt atbalstu pārstruktūrēšanās fāzē. Ir arī mēģinājumi šeit rīkoties protekcionismu garā nacionāla līmenī, no tā vajadzētu izvairīties. Tādēļ mums ir vajadzīga strateģiskāka pieeja. Tā būtu pieeja, kas varētu būt arī eiropiska. Mums ir vajadzīgs tāds atsaucas ietvars, negribētu par to saukt par rīcības eh, kodeksu, kļūvēt tādu kopīgu ietvaru Eiropā. Ar kopīgu ietvaru palīdzību mēs varētu sareicināt labāko praksi Eiropā. Trīs svarīgas komisijas dokumentos šo ideju var atkal atrast, proti, rūpniecības politika iekšējās tirgus un uh, jaunu prasmuļu un uh, darba vietu uh, darba plāns. Tie trīs dokumenti. Šajos dokumentos komisija norāda, ka tā uzsāks konsultācijas ar sociālajiem partneriem vēl šogad. Un šajā uzklausīšanā būs Eiropas Savienības ietvars, kurā būs runa par pārstruktūrēšanu. Gribētu to ļoti skaidri teikt un atklāti teikt, ka mm, šis dokuments būs ļoti tāds jūtīgs un uh, jo tur būs runa par darba vietām un par pārēju no vienas darba vietas uz otru. Tas ir ne tikai jautājums par algām, bet arī par eh, darba ņēmē personīgo dzīvi. Mēs vēlamies eh, panākt līdzsvaru, jo no vienas puses ir nepieciešama pielāgošanās uzņēmumos, bet no otras puses eh, ir jāņem vērā arī uh, darba ņēmēja pārēju no vienas darba vietas uz otru, un tas viss ir jāvienkāršo. Kā šos eh, elementus abus var apvienot, es domāju, ka tas nebūs vienkārši. Komisārs ir pārliecināts, ka tas ir iespējams, bet viss informācija, kas eh, varētu palīdzēt eh, vienkāršot šīs debatas, tā, to visu mēs uh, vēlamies atbalstīt. Mēs esam izmantojuši arī Eiropas parlamenta naudu un revizijas palāta ir veikusi pārbaudi un rezultāti bija ļoti pozitīvi. To es gribētu jums teikt, kā Eiropas parlamenta deputātiem, ka nauda ir uh, atbilstoši izmantota un gribētu jums teikt paldies un par administrēšanu šai naudai. Paldies, paldies un. Mēs nebijam, diemžēl, šeit kuplā skaitā, bet šī prezentācija un doma apmaiņa eh, bija ļoti svarīgas, jo šis izmēģinājuma projekts Eiropas politikā, Eiropas parlamentam ir tā kā mūsu rīcības iespēja tāpa, mēs vienkārši nevaram tam tā pāriet, paiet garām, ir jāparaugās, ko mēs varam šeit izdomāt jaunu, kā mēs varam radoši pieiet šiem jautājumiem, jo mūsu darbs šeit Eiropas parlamentā ir sarežģīts. Un um, to kādreiz arī var redzēt, ka ļoti tālu ir tie priekšstāti, ko mēs gaidām un ko tiešām var īstenot. Mēs pieņemam zināšanai to, ko jūs eh, pastāstījāt, pateicāt arī par ieteikumiem, kas izriet no šiem secinājumiem. Vēlos teikt arī paldies par eh, jūsu veiktā darba kvalitāti. Es ceru, ka nākamreiz būs klāt vairāk kolēģi, kad tiks prezentēts šāds izmēģinājuma projekts. Gribētu ieteikt eh, darīt kaut ko tādu arī biežāk. Jo mēs uzsākām šādus projektus sadarbojoties ar komisiju, bet jautājums, kā tas viss tiek piemērots un izmantots tālāk, ir būtiskais jautājums arī jautājums par rūpniecību pārstruktūrēšanu. Tas ir temats, kas eh, vēl turpināsies, tas būs izaicinājums nākamajos gados. Tādēļ paldies jums visiem, gan jums trim, kas eh, šodien pastāstījāt par šo jautājumu. Un līdz ar to mēs varam pabeigt eh, šīs priekšpusdienas sēdi un tiksimies atkal šo pēcpusdienu trijos.